Ok. Bien, chers collègues, je vous invite à prendre place. Ko tā teikt, kolēģi, vēl vienreiz lūkšu jūs ieņemt vietas. Mūsu darba kārtība ir visai saspringta šodien. La séance est ouverte. Sākam darbu. Pa... Ja jums nav nekādu iebildumu, tad uzskatīsim darba kārtību par apstiprinātu tādā veidā, kāda tā ir likta jums priekšā. Man ir arī vairāki paziņojumi. Pirmām kārtām vēlos teikt, ka pirmdienas vakarā notika piektais un pēdējais trilogs par Eiropas ilgspējīgās attīstības fondu. Vēl tad pēdējie pielāgojumi, sarunu vedēji vienojās, panāsot provizorisku vienošanos, tas tā vēl jāapstiprina, to apstiprina vakar koreperā. Uh, Šo sarunu rezultāts pirmajā lasījumā tika nodots balsošanai kopējā AFET un DEVE un BUDŽ eh, komiteju sēdē pirmdien m, mm, Strasbūrā. BIK 200 zālē. Ja tā tiks apstiprināta arī plenārsēdē, tad, ja tiks apstiprināta komitejā, tad tā, es atvainojos, ja dokuments komiteja apstiprināts eh, tiks, tad tādā gadījumā līdz vēl, vēl līdz plenārsēdes beigām šis teksts tiks nodos tālāk balsošanai plenārsesijā. Nu, kolēģi, kas aktīvi darbojās trilogu strādīšanā, varēs varbūt padalīties ar saviem viedokļiem. Nav viegli strādāt šādā uh, kopējā sadarbības modelī ar citām komitejām, un viņi uzņemās līderību, ko mēs, protams, ļoti augstu arī vērtējam. Lūdzu priekšādētāji jāpavilk pavisam īsi. Un tās labākās ziņas ir tās, ko jūs pateicāt nu pat. Respektīvi ir panākt provizoriska vienošanās, un arī Koreper ir apstiprinājis mūsu sagatavoto tekstu. Pieci trilogi, gan politiski, gan tehniski, mm, kopā vairāk kā 60 stundu garas sarunas process nebija no vienkāršajiem. Uh, trīs referenti no trim politiskajām grupām ar trim dažādām perspektīvām sēdās pie viena galda, pārstāvot dažādas komitejas. Tas tiešām nekas vienkārši nevarēja būt. Un eh, parasti gan tehniskā darba komandas nospēlē ļoti nopietnu lomu, tad šoreiz tas bija vienkārši izšķirīgi svarīgs šis ieguldījums. Uh, jo viņi nāca klajā ne tikai ar nostājām tehniskajos trilogos, bet ar krietni plašāku ainu. Viņi izgāja cauri tekstam līniju pa līniju, ar indiņu par indiņai, meklējot to precīzāko formulējumu, lai mēs varētu nonākt pievienošanas. Tāpēc liels paldies mūsu darba komandai no budžeta komitejas puses, jo Tas tiešām bija liels kafet, un tev, protams, arī piedalījās, bet mēs eh, būtu bez šī darba, mēs nebūtu nonākuši pie vienošanās. Nu, un cerēsim, ka mūsu apstiprinātais dokuments līdz gada beigām vēl stāsies arī spēkā. Divi papildu komentāri. Tā kā mums nebija tādu vadlīnijas priekšlikumu no parlamenta šī visai augsta līmeņa pasākuma, tad mēs vienkārši veicam tādu kā inventarizāciju. Konstatējam, kas sarunās notika, mēģinājām red, ieraudzīt kopējo ainu. Un jāsaka, sarunas bija arī visai tādas mutuļojošas, intensīvas, kad paskatāmies uz to, ko esam pie, panākuši, tad rezultāts arī visai nozīmīgs. Mums ir izdevies pievērsties šī fonda mērķiem, uzsvaru likām uz to, ka šim fondam jāpiedāvā investīcijas, kas nodrošina reālu izaugsmu mērķu valstīs. Mums izdevās arī uzlabot kritērijus, kas attiec uz sociālo atbildību, cilvēktiesībām, atbildīgām investīcijām, darba tiesību ievērošanu. Un daudziem tas varbūt liekas pašsaprotam, bet tas nav tik vienkārši. Eh, visa šī papildināmība, savstarpēja eh, sadarbspēja, tas viss arī šeit bija jāmina. Vēl viena lieta, ko, manuprāt, panācām un kas nav maznozīmīga, ir tas, ka no 20 līdz 28 procentiem palielinājām skaitli, kas attiecas uz tām operāciju, uz tiem projektiem, kas saistīti ar klimatu pārmaiņu apkarošanu. Tāpat arī te runājam par cīņu pret nodokļu krāpšanos un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas Tā arī ir daļa no šī mērķa, īpaši, kad runājam par pārvaldību. Šajā kontekstā savukārt svarīgākais ir tas, ka parlaments uzņemsies novērotāju lomu šai strateģiskajā komitejā. Un eh, noteicām arī virkni nosacījumu tajā brīdī, kad komisija veic novērtējumu. Mums jāpārliecinās, lai situācija tiktu atbilstīgi izvērtēta, lai notikumi pēc tam seko arī līdzi. Uh, un e, pirms mēs e, šīs investīcijas piešķiram, lai mēs pārliecināmies, ka tās iet projektiem, kas atbilst mūsu mērķiem. Tāpēc es domāju, ka dokumentu vienošanās beigu beigās ir laba un atbilstīga un varu ieteikt jums to apstiprināt. Paldies! Paldies par entuziasmu! Tiešām ļoti liederīgi un efektīvi esat strādājuši. Jūlijā Izraels un Palestīnas jautājums. Šī vizīte tiek pārlikt uz vēlāku laiku, jo vēlamies apmeklēt vienlaikus rietumu krastu un gazu, un Izraels varas iestādes lēš, ka tas nebūs iespējams, nebūs iespējams nodrošināt delegācijas drošību gazas sektorā. Tas, protams, ir skumji. Mēs jau zinām, ka pastāv ārkārtīgi liela ierobežojuma gan pārtikas, gan elektrības ziņā gazas sektorā. Uh, Tāpēc domāju, ka būtu liederīgi šo vizīti pārcelt uz vēlāku laiku un nevis, teiksim, aprobežoties ar eh, vizīti, kas, kur apmeklējam tikai rietumu krastu, nevis gazas sektoru. Nu, tātad līdz 18. gada beigām šādai vizītē tomēr būtu jānotiek. Tālāk koordinātoru sanāksmē iecēla referentus attiecībā uz solidaritātes fondu izmaksām vispārējā budžeta jautājumiem 18. gadam, un tā ir Vaiders kundze. ES solidaritātes fonda mobilizēšana, palīdzības piešķiršana Itālijai Lavijas kungs, vēlestības instrumentu mobilizēšana budžeta pagaidu budžeta pasākumiem, pašreizējiem izaicinājumiem Zigfrīds Muresants, Eiropas solidaritātes korpus S un D grupai jāierosina savs referents, Eiropas aizsardzības nozars attīstības programmas izveide konkurētspējas veicināšanai un novatorismu veicināšanai Eiropas Savienībā. Šis ziņojums piešķirts Tautas partijai, un viņi vēl liks priekšā referentu kandidātu. Tāpat arī Tautas partija ierosinās savu kandidātu ziņojumam par aizsardzības rīcības plānu. Ikgadējais ziņojums par kopējo drošības politikas ietvaru. Nu, šis ziņojums eh, tiks piešķirts referentam, eh, kas ir jūsu priekšādātājs. Kopējais pētniecības centrs eh, īspra tika pēc apspriedzes nolēmts nepieprasīt papildus viedokļu apmaiņu. Koordinātori nolēma pārvaldību un kontroli attiecībā uz šiem trust fundiem. Uh, īstenot ar vispārējo zi ziņojumu, vispārējais referents Gajer un Murasan kungs šai gadījumā. Tāda lūk lēmuma tika pieņemti koordinātāru sanāksmē, par tiem vēlējos jūs informēt. Tālāk paredzēts balsojums. Un aicinu jūs ievietot kartiņas bals, balsošanas aparātos, tātad ierīcēs, lai mēs veicam tādu nelielu simulāciju, izmēģinājumu balsojumu tātad. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad balsot beidzam. Nē? 27 kartiņas ievietotas, 26 balsas. Ah, es pats nesmu, es atvainojos, nospiedzu attiecīgo podziņu, atvainojiet. Nu, tā tad, nu tad ķeramies klāt. Pirmais ziņojums, par ko mums jābalso ir mandāts trilogam attiecībā uz 2018. gada budžetu. Tas ir Zikfrīda Moresana ziņojums un pirmais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņems. Otrais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņems. Trešais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņems. Ceturtais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņems. Piektais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņems pieņemts. Sastais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Septītais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Astotais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Devītais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Desmitais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss grozījums par, pret, atturs, pieņemts pret, atturs, pieņemts. 12. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 88. grozījums par pret atturs noraidīts. 13. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts. 99. grozījums par pret atturs noraidīts. 101. grozījums par pret atturs pieņemts atturs Noraidīts. 14. kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 15. kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 16. kompromiss grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 124. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 125. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 126. par. Pret. Atturs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 Pieņemts 135. par. Pret. Atturs. Noraidīts 138. par. Pret. Atturs. Noraidīts 17. kompromis grozījums par. Pret. Atturs. Pieņemts. 157. par. Pret. Atturs. Noraidīts 158. par. Pret. Atturs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 atturs noraidīts, 165. par pret atturs noraidīts, 168. par pret atturs pieņemts, 167. atkrīt, 19. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts, 19. A, kompro, 20. kompromis grozījums par pret atturs atturs pieņemts. Nē, nē, atvainojiet, vēl bija 19. A kompromiss par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Par 19. A kompromisu elektroniski. Diskutēju klū. Beidzam balsot. Pieņemts. 17 balsis par, 10 pret. 20. kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. 177. par, pret, atturs noraidīts. 178. par, pret, atturs pieņemts. 179. par, pret, atturs noraidīts. 21. kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. 22. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 189. par pret atturs pieņemts. 23. kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 196. par pret atturs noraidīts. 24. kompromiss grozījums par pret atturs atturs pieņemts, 202. par pret atturs pieņemts, 25. kompromis grozījums par pret atturs pieņemts, 207. par pret atturs noradīts, 208. par pret atturs noradīts, 209. par pret atturs noradīts noraidīts 210. par, pret, atturs, noraidīts 211. par, pret, atturs, noraidīts 212. ar mutisko grozījumu par. Gribēju atsaukties uz reglamentu. Mēs iesniedzām 12. grozījumu un mutisko grozījumu tāpat. Mēs vēlētos par to balsojam atsevišķi. Tātad vispirms par pirmo daļu, kur ir runa par, ar, kas saks ar vadiem outside budžetu, un tad pēc tam pārējo daļu atsevišķi. Divās daļās tātad. Quel est, quel est l'avis du rapporteur sur cette proposition? Ko domā par to referents? Are, are we talking about... Vai mēs runājam par 212. grozījumu tagad? Jā. Yeah. Nu, šeit bija paredzēts mutiskais grozījums no referenta, un ar mutisko referenta grozījumu mēs varētu balsot par šo um, punktu. Es nezinu, vai varam pieņemt balsojumu pa daļām, jo, ja viņi tad atsauc šo mutisko grozījumu, tad kas tur notiek? Kāds tad ir īsti šis lūgums? Es nesapratu. Varbūt jūs varētu precizēt. Um, no, mm, seguimos pensando que, que debería votarse separado. Mēs gribētu, lai šeit ir balsojums pa daļām. Tātad mēs vēlētos pirmām kārtām balsot par pirmo grozījumu, par pirmo pusi un pēc tam par šo papildinājumu. Si, si vous êtes mis d'accord avec... Nu, ja jūs ar referentu varat vienoties, tad es domāju, ka mēs varētu vienkārši balsot, eh, ka iekļaušo jūsu daļu, tad varētu balsot tādu vienkāršu balsojumu. Ne, bet tad jūs netat apmierināt ar to, kas te parādās. Nē, nē. Mēs vēlamies, lai sākotnējais grozījums tiktu nodots balsošanai vispirms. Mums nepatīk šis mutiskais grozījums. Uh, Jūs vēlaties pēc tam balsot par mutisko grozījumu, viss kārtībā, bet mēs vēlamies vispirmām kārtām balsot par mūsu grozījumu tāds, kā tas sākotnēji bija. Alors. Monsieur le rapporteur. Nu, referent kungs, lūdzu. Paldies. Nu, tātad mutiskais grozījums tika izteikts, un ja goja grupa vēlos šo mutisko grozījumu atsaukt, tad mēs braucam par sākotnējo punktu. Un tādā gadījumā mans ieteikums ir balsot pret Eh, ja jūs paturat mutisko grozījumu, tā kā tas parādās šeit, tad ierosinu balsot par šo rindu, ko pievēlaties šo mutisko grozījumu atsaukt, un tas ir vienīgais, ko ir iespējams darīt šobrīd, nu tad es ierosinu balsot pret. Bez šī, ja mutiskas grozījums nav iekļauts. Donc, vous... Nu tātad kā ir, kas notiek ar šo mutisko grozījumu vajadzā priekšādātājs? Eh, eh pedimos que se retire la, o sea, la, la enmienda del reporter. Se... Tātad mēs vēlamies, lai mutiskās grozījums ir atsaukts un balsot par sākotnējo grozījumu. Donc. Nu tātad. Balsosim par sākotnējo 212. grozījumu, ko iesniegusi Nirjādas kundze, un referents eh, iesaka balsot pret. Lūdzu, kas par? pret, atturs, noraidīts. 213. par, pret, atturs, noraidīts. 214. par, pret, at... pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18 pret, 8 bija pārbalsis. Tas bija 214. Tagad 215. par, pret, atturs, noraidīts. 216. par, pret, atturs, pieņemts. 218. par, pret, atturs, noraidīts. 219. par, pret, atturs, noraidīts. 220. par, pret, atturs, noraidīts noraidīts. 28. kompromis grozījums. 28. par, pret, atturs, pieņemts. 225. par, pre, pret, atturs, noraidīts. 228. par, pret, atturs, pieņemts. 227. par, pret, atturs, pieņemts. Tātad. Tālāk par atzinumiem. Empel 15, 15. pantā. Par, pret, atturas, pieņemts. Imko atzinums. Agri atzinums. Kulta atzinums. Pirmajā pantā FEM komitejas atzinums. FEM 1 par, pret, atturas pieņemts. Tālāk balsosim par tekstu šādi grozīti, grozītā versijā. Un darīsim to elektroniski, vai ne? Jā, elektroniski. Nu, tad sākam balsot, sākam balsot. Tout le monde a voté. Paldies, visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Apstiprināts 22 par, 3 pret, 2 atturējās. Apsveicam referentu. Līdz ar to pāriesim tālāk pie nākamā ziņojuma. Tas ir Monikas Vana ziņojums Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana. Pirmais grozījums par, pret, atturas. Pieņemts otrais par, pret, atturs pieņemts, trešais par, pret, atturs pieņem, noraidīts, ceturtais par, pret, atturs pieņemts, piektais par, pret, atturs pieņemts, sastais par, pret, atturs pieņemts, septītais par, pret, atturs pieņemts, astotais par, pret, atturs atturs pieņemts, devītais par pret atturs pieņemts, desmitais par pret atturs pieņemts, vienpadsmitais par pret atturs pieņemts, divpadsmitais par pret atturs pieņemts. Kopā par tekstu elektroniski sākam balsot. Diskutēju kļūdu. Beidzam balsot. Apstiprināts 24 par 2 pret 1 atturējās. Apsveicam Vanas kundzi. Tālāk pārvietojumi. Tas ir Gajer kunga ziņojums. Šeit ir četri pārvietojumi. Divi no tiem attiecas uz Turcijas eh, budžeta līniju. Gadīja Zabālas kundze aizstāja Gajer kungu. Paldies, priekšsēdētāji. Tas neprasīs daudz laika. Šeit ir 7 un 11, kas saistīts ar Turciju. Mēs pagājušajā reizē runājām par to, ka to vajadzētu atlikt, bet eh, tagad mēs vēlamies, lai par to tiktu balsots. Un ir mans ieteikums atbalstīt šos pārvietojumus palasot šādus dokumentus, dažkārt pēkšņi kļūst skaidrs, ka padome izlēma nesodīt vai arī atlikt eh, procentu maksājumus par kavētiem maksājumiem, eh, tad, kad runa ir par Turcijas instrumentu. Un tas mazliet kaitina, jāsaka. Mēs meklējam visur, kur vien var, naudu Turcijai, bet padome izskatās, ka nav īpaši pat nobažījušies par naudas atrašanu, un bieži vien maksājumi tiek ievērojami kavēti. Manuprāt, tas ir kaut kas tāds, par ko vajadzētu vēlāk runāt tomēr un darīt viņiem zinām, ka mēs neesam apmierināti. Astotais tālāk ir par globalizācijas fondu un desmitais ir pārvietojums, lai stiprinātu datoru dienestu darbību. Tur, tāpēc referents iesaka atbalstīt šos pārvietojumus. Vote électronique d'abord sur Elektroniskais balsojums vispirms par septīto transferu, tas ir 2017. gads. Sākam balsot. Vai viss nav balsoši? Šķiet, ka nē. Beidzam balsot. Pieņemts ar 21 balsi pār, divām balsīm pret. Tagad par astoto transferu arī 2017. gads. Elektroniskais balsojums sākam balsot. Vēl viss nobalsojuši. Beidzam balsot. 22 pār 3 pret pieņemts. Tagad par desmito transferu 2017. gads sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 24 pār 1 pret pieņemts. Par 11. transferu 2017. gads elektroniskais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 2 pret pieņemts. Tagad eh, dosim vārdu Tarānda kungām. Viņš runās par pārējām iedaļām 2017. gada budžetā. Pēdējā uh, komitejas sanāksmē mēs esam uh, ņēmuši vērā 25. pantu uh, finanšu regulā un mēs ņem vērā arī reģionu komitejas atzinumu. Esam ieteikuši, ka par šo transferu vajadzētu balsot. Vai Tarāna kungam ir kas sakāms? Pavisam īsi priekšādātā kungs. Es vēlējos norādīt, ka, cik tās saprotu, mēs varam balsot par um, trešo transferu. Un, uh, lai ietaupītu laiku, es uh, neizteikšos gari, bet es gribētu jums ieteikt balsot pret uh, pirmo un otro, tāpēc, ka reģionu komiteja ir sniegusi skaidrojumus un tas ir absolūti neakceptējami, ņemot vērā budžeta iestāžu piešķirtos līdzekļus šīm aktivitātēm. Viņiem nevajadzētu vai prasīt vairāk. Tas būtu izskaidrojums. Ja jūs ļoti interesē šādi jautājumi, tad es varu jums parādīt, ka viņi apgriež programmas skolniekiem, lai radītu uh, vizuālo identitāti politiskajām grupām. Protams, man patīk kolēģi no politiskajām grupām, bet neuzskatu, ka viņu vizuālā identitāte būtu kaut kādā veidā jāuzlabo. Deprē. Deprē kungs. Priekšādātāja kungs. Es neizteikšos par šī transfera saturu. Gribu runāt par principu, kas pašlaik tiek apdraudēts. Mēs esam pieņēmuši noteiktu summu, kas neatbilst summai, ko sākumā pieprasīja reģiona komiteja. Tātad mēs esam samazinājuši šo kredītu. Ja es atceros pareizi, uh, Mēs es, viņi ir pieprasījuši 100 tūkstošus, mēs esam to samazinājuši uh, līdz 30 tūkstošiem. Ko dara pašlaik reģiona komiteja? Viņi meklēs uh, līdzekļus citos, uh, citās budžeta pozīcijās un viņi palielinās šīs summas, ko mēs neesam apstiprinājuši. Es uzskatu, ka tas ir princips, ko nedrīkst pārkāpt. Protams, ka mēs vienmēr varam vēlēties vairāk, taču ja mēs esam nolēmuši, ka uh, sākotnēji līdzekļi, kas tika pieprasīti, ir jāsamazina, ka mēs esam nobalsojuši un ka tagad tiek iesniegti transferi, lai nodrošinātu to summu, ko mēs neakceptējam, manuprāt, mēs šeit pārkāpjam principu. Un šajā gadījumā es vēlētos atbalstīt Arānu kungu. Labi, šķiet, ka neviens nevēlas izteikties. Tarāna kungs, lūdzu. Paldies! Pats pēdējais komentārs. Piekrītu Deprē kunga teiktajām. Es vēlētos norādīt, ka Elmārs Krondeks man ir informējis, ka neskatoties uz jūsu lēmumu, mēs jau tērējam naudu, un tas ir absolūti neakceptējami. J'entends bien. Bien, j'avais été saisi d'une demande. Man ir iesniegts lūgums balsot ar personālu balsojumu, vai šis lūgums tika apstiprināts. To ir iesniegušas eh, zāļo goē grupas. Šķiet, ka ir sasniegts vajadzīgais solis, lai mēs balsotu ar personālu balsojumu. Eh, par eh, pirmo transferu balsosim, sākam balsot. Skatāju klūp. Beidzam balsot. Pieņemts 15 pār 9 pret. Tagad otrais transfers. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 pār 6 pret 2 atturas. Un tagad uh, trešais transfers. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 23 balsīm pāra, viena pret, divas atturas. Holmējers kundze ir ieradusies. Madame Olmeyer, Holmaieres kundze tomēr nevarēja ierasties. Un tāpēc mums šis lēmums būs jāatliek līdz nākamajai sanāksmē, tāpēc, ka viņa nav varējusi pabeigt eh, savu izmeklēšanu. Es eh, vēlētos eh, norādīt, ka budžeta komitejā akceptē šī balsojuma atlikšanu. Te ir runa par diviem uh, transfēriem. Tad, jā, budžeta komiteja akceptē šādu lēmumu. Lielas paldies! Esam pabeiguši balsošanas daļu, un tagad mēs skatīsim punktu par pētījumu, kuru mēs lūdzām veikt. Te ir runa par sinerģiju starp gada izaugsmes eh, pētījumā noteiktajiem mērķiem un Eiropas eh, Savienības un valstu budžetu līdzekļu ieguldījumu. Es eh, vēlētos norādīt, par ko šeit ir runa. 2016. gada rudenī, diskutējot par budžeta komitejas darbu, uh, Eiropas eh, pusgada ietveros koordinātori nolēma pasūtīt pētījumu par sinerģiju starp mērķiem, kas ir noteikti gada izaugsmas pētījumā, un uh, Eiropas Savienības un valstu budžetu līdzekļu ieguldījumu šajos mērķos. Man bija tas gods uh, sekot līdzi šim dosjē. Round Europe tika izvēlēta kā organizācija, kas veiks šo pētījumu. Šo pētījumu mums prezentēs eh, Hafner kungs, doktors Hafners. Eh, viņš eh, darbojas Randa Europe organizācijā Kembridžā. Tāpat arī viņam ir ieradušies līdzīgi kolēģi, kas strādā šeit Briselē. Ekonomisko un monetāro lietu komitejas deputāti arī ir aicināti piedalīties šajā sanāksmē. Sirsnīgi sveicu visus, kas mums ir pievienojušies. Tāpat arī tika nolūgts, lai komiteja no, nozīmētu pārstāvi, tā lai uh, deputāti varētu uzdot jautājumus prezentācijas laikā. Čolans Urēls pārstāvēs uh, budžeta ģenerāldirektorātu, un tāpat viņš arī būs uh, pārstāvis no ECFIN ģenerāldirektorāta. Tātad mums ir jāskatās, kāda varētu būt budžeta komitejas uh, ietekme uz eh, iekšējo darbu, ko mēs veicam saistībā ar eh, Eiropas pusgadu. Un mēs šo jautājumu iekļausim nākamajā koordinātoru sanāksmē. Kolēģi, kā jūs eh, redzat, es savā ziņojumā es patiešām esmu domājis par to, kāda ir liederība šim ziņojumam un kā tas varētu ietekmēt dalībvalstu un Eiropas Savienību budžetus. Um, un, manuprāt, šī pievienotā vērtība nav apmierinošā. Es uh, ceru, ka šodien prezentētājs pētījums ļaus mums um, kliedēt mūsu bažas. Jā, doktors Marko Hafners ir mūsu vidū. Rūbīga kungs. Priekšēdētāji. Es eh, vēlējos eh, sirsnīgi pateikties, tāpēc, ka šis pētījums mums ir ārkārtīgi būtisks. Izaugsme, nodarbinātība un IKP mums ir ļoti būtiski. Mums eh, vajadzētu ņemt vērā visas kvotas arī šajos ziņumos, tā lai mēs varētu iepazīties ar šiem materiāliem arī elektroniskā formātā. Šādā veidā mēs varētu uh, ietaupīt papīru, un mēs varētu arī uh, nodot eh, šos dokumentus visiem, kam tie ir nepieciešami. Tātad lūdzu nākotnē vairāk strādāsim elektroniski. Jūsu vēlme, protams, ir pamatota, un tā ir tiek ņemta vērā rūpīga kungs. Doktors Marko Hafners. Liels paldies, ka esat mūsu vidū, liels paldies arī par veikto pētījumu. Atvēlēšu jums 20 eh, minūtes jūsu prezentācijai, lai jūs varētu mums izklāstīt savu ziņojumu un secinājumus, pie kuriem esat nonākuši. Jā, paldies par to, ka devāt mums šo iespēju prezentēt mūsu pētījumu par gada izaugsmas pētījumā noteiktiem mērķiem un es un valstu budžeta līdzekļu ieguldījumu sinerģijām. Listen.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 Okay. Okay. Sorry about this uh, problem with the, with the slide. Jā, atvainojamies par šo problēmu ar slaidu pārslēgšanu. Tātad vispirms par prezentācijas struktūru. Mēs runāsim par pētījuma kontekstu, par izmantotajām metodēm, detalizētāk par konstatējumiem, runāsim arī par politikas ietekmi Un, ja atļaus laiks, tad papētīsim arī citus jautājumus. Vispirms par kontekstu. Gada izaugsmas pētījums ir Eiropas pusgada daļa, un tajā ir noteikts prioritātes nodarbinātības izaugsmas veicināšanai investīciju jomā, struktūrālajās reformās un fiskālajā konsolidācijā. Šajā pētījumā eh, tiek norādīts arī eh, norādīt ieteikumu dalību valstīm, dalību, uz dalību valstīm orientēt ieteikumu. Tā tiek izmantots stabilitātes un izaugsmas pakts un makroekonomiskās nelīdzsvarotības procedūra. Tomēr dalību valstīm ir eh, rīcības brīvība vai vispār rēģēt šiem ieteikumiem, kā to darīt. Nav nekur teikts, ka Eiropas Savienības budžeta procesā atspoguļojās šīs prioritātes vai daudzgad finanšu schēmā tās vispār parādās. Līdz ar to vai šī AGS, e, jeb gada izaugsmas pētījuma e, prioritātes par atspoguļos budžetā, tas vēl ir jautājums. Mūsu pētījuma e, uzdevumi bija šādi. Mēs pētījām, vai Eiropas Savienības budžets pietiekami atspoguļo prioritāros sektorus, kā tas noteikts ir gada izaugsmas pētījumā un attiecīgajās uz valstīm orientētas ieteikumos. Otrakārt, vai Eiropas Savienība nacionālajie budžeti seko vadlīnijām, kas noteikts AGS un eh, CSR Trešais jautājums. Vai pastāv sinerģijas starp Eiropas Savienības un nacionālo budžetu prioritātēm, eh, lai sasniegtu mērķus, kas noteikti AGS un CSR? Un pēdējais, vai mēs, eh, vai eh, tiešām tiek uzlabota kvalitāte un efektivitāte publiskajos tēriņos tā rezultātā? Tālāk pārējiem pie metodēm. Kopumā šim pētījumam mēs cenšām, centāmies eh, ievākt pierādījumus no dažādiem avotiem. Uh, including, including, uh, national, uh, review of... Tātad pārskatījām eh, nacionālās makroekonomikas dokumentāciju, nacionālās reforma ziņojumus un programmas, tāpat arī iepazināmies ar budžeta datiem no Eurostat un nacionālajiem budžeta ziņojumiem. Tāpat arī veicām e, ātru pierādījumu izvērtēšanu, lai konstatētu sinerģijas un e, konstatētu, vai tas var radīt izaugsmu. Šeit ir jāatzīmē, ka runa ir par 2014. līdz 2016. gadu. Un par 16. gadu e, vēl nav pabeigta e, uz valstīm orientēto ieteikumu īstenošanu, jo mēs pētījumu noslēdzām pirms e, saņēmām informāciju par šo ieteikumu īstenošanas progresu. Kaut arī pētījums tika orientēts uz visām dalību valstīm, mēs veicām arī 12 izvēlētu dalību valstu precīzāku izvērtējumu Izvēlamies sešas lielas un sešas mazākas dalību valsts atkarībā no iedzīvotāju skaita un valsts lieluma. Koncentrējamies uz CSR šim, šim ieteikumiem. Skatījāmies, vai ir ieteikumi uzlabot ieguldījums pētniecībā, bet ja ieteikumos teikts, ka ir jāpadara birokrātija mazāka, tad tas arī tiek iekļauts mūsu pētījumā. Tagad pārējām pie konstatējumiem. So. So generally, what we find is that the EU budget reflects age. Tātad galvenokārt konstatējām, ka eh, prioritātes tiek eh, īstenots atšķirīgi. Trīs prioritārās uh, jomas, investīcijas, struktūrāls reformas un fiskālā konsolidācija. Eh, tas viss ir eh, prioritāri īstenojams apakškategorija 1A, 1B, 2, kur 1A un 1B galvenokārt attiec uz struktūrālu investīciju fondu, kur ir atšķirības starp 1B un 2. Pierādījumi liecina, ka finanšu uh, Eh, saistību apjomi laikam ejot ir pieauguši. Piemēram, 1A un 1B izaugsme ir bijusi straujāka nekā izaugsme kopējā budžetā. Šeit ir svarīgi atzīmēt, ka tas gan nav perfekts indikators, jo ir daudz, eh, kas, kas ticis mainīts pašā perioda sākumā. Tātad šeit ir svarīgi arī atzīmēt, ka elastības eh, pasākumi eh, ir ierobežoti, tos ierobežo starpiestāžu vienošanās, un eh, šī, tas tiek noteikts uz ilgāku periodu. Tomēr bez vispārīgām tendencēm budžeta piešķiršanā atsevišķi pasākumi parādīja vēlmi rīkoties atbilstošā gaisa prioritātēm Piemēram, tika izmantoti dažādi instrumenti, lai apietu nosprostos griestus, Erasmus, apvārsni 2020, kas viss saistīta ar agais prioritātēm. Divi budžeta instrumenti izmantošana, kas izmanto līdzekļus ārpus ES budžeta, ESIF, piemēram, un jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu arī iedeva savu ieguldījumu AGS prioritāšu īstenošanā. Mēs pētījām, vai bu Eiropas Savienības budžeta atspoguļās AGS prioritātes. Kopumā var teikt, ka jā. Tagad mēs e, skatīsimies, vai nacionālais budžetos atspoguļās AGS mērķi un vai e, tajos atspoguļās arī uz valstīm orientēto ieteikumu, jeb CSR mērķi. Tātad eh, CSR eh, īstenošana gan eh, ir ievērojami jāuzlabo. Paskatīsimies, ko dalību valstis ziņoja savās nacionālajās programmās. Aptuveni 21 no 106 CSR ieteikumiem tika īstenot. 79 CSR, tātad trīs ceradaļām īstenošana ir uzsākta, bet nekur tālu nav tikuši īstenošanā. Atlikušie CSR vēl pat nebija apspriesti. Paskaroties uz Eiropas komisijas izvērtēšanu attiecībā uz CSR ieteikumu īstenošanu, tikai četri tika paziņoti kā tādi, kas sasnieguši pietiekamu progresu, 52 ar mērenu progresu un 5 bez jebkāda progresa tāpēc svarīgi atzīmēt, ka īstenošanas problēmas ir aptuveni tādas, kādas mēs jau paredzējām. Konstatējot, kādas ir tendences šajās 12 valstīs, varētu teikt, ka hipotēze ir tāda, ka valstis labprātāk izpilda ieteikumus jāatrodas finanšu grūtībās. Nākamais slaids. Salīdzinot pašvērtējumu, kur veikuši dalību valstis attiecībā uz CSR mm, progresu komisijas vērtējumu, mēs redzam, ka ir atšķirības dalībvalsts ziņoja par 20 CSR, kur ir e, izpildīti ieteikumi, bet komisija tikai 4 tādas uzrādīja. Dalībvalsts uzrāda, ka 72 e, CSR ieteikumus e, izpilda E, Komisija vērtē, e, ka 52. Komisija ierobežotu progresu norādīja 37 e, CSR ieteikumos. Za to pusē no gadījumu progress ir līdzīgs, bet lielākajā daļā gadījumu viedoklis atšķiras un dalību valstis uh, pozitīvāk nekā komisija vērtē CSR īstenošanu. Līdz ar to mēs centāmies konstatēt, eh, balstoties uz pieejamiem dokumentiem, kāda ir situācija. Vēl viens veids, kā CSR ieteikumu īstenošanas progresu var vērtēt, ir paskatoties uz pieejamiem budžeta indikatoriem par to, kā budžeta piešķīrumi ir attīstījušies e, uz valstīm orientēt ieteikumu kontekstā. Šajā slaidā jūs redzat pārskatu ar izmaiņām, e, salīdzinot pa gadiem attiecībā uz e, CSR izmaiņām. Dzeltenā krāsa nozīmē, ka izmaiņu praktiski nav, zaļā, ka ir pieaugums un sarkanā nozīmē samazinājumu piešķīruma apmērā. Tas, ko mēs varam redzēt, rāda, ka agais prioritātes ir nevienmērīgi atspoguļots nacionālas budžetos. Mūsu ziņojumā mēs arī pētījām atsevišķos CSR ieteikums pa konkrētajām dalību valstīm, un ziņojumēs atradīsiet arī tabulas, kur ir eh, šis progress redzams. Nākamais slaids. Kopumā konstatējam, ka šaurākā izpratnē sinerģijas starp Eiropas Savienību un dalībvalsts budžetiem pastāv. Bet šeit ir svarīgi atcerēties, ka Eiropas Savienības budžets ir slēdzoši mazs eh, ar nacionālajiem budžetiem. Un tāpēc eh, tam vajadzētu koncentrēties uz Eiropas pievienotās vērtības jomām un jācenšas uzlabot sinerģijas eh, atrašanu, lai atbalstītu ieguldījumus. Viens no mehānismiem, kur šīs sinerģijas var izvērtēt, ir politikas prioritāšu saskaņotība. Nu, tātad vai vairāk vai mazāk eh, abi budžeti virzās vien, uz vienu mērķi. Budžeta sinerģijas pastāv lielākoties ar Eiropas struktūrālu investīciju fondiem, un lielākoties eh, ieguldījumu nacionāla līmenī atbilstējas prioritātēm. Un tad eh, tomēr ir grūti izvērtēt, cik lielā mērā Eiropas Savienības budžets palīdz dalībvalstīm sasniegt tā gaisa mērķis. Tā kā ir eh, līdzfinansēšanas prasība, tas ir svarīgs priekšnosacījums. Vēl viens sinerģijas avots pēdējā laikā ir Eiropas Strateģisko investīciju fonds, bet eh, tas vēl ir visaptroši jāizvērtē. Tagad pārējām pie politikas ietekmes. So generally, uh, one recommendation our report uh, made. Viens no ieteikumiem, kuru sagatavojām, ir, ka likt lielāku uzsvaru uz Eiropas pievienoto vērtību Eiropas pusgada programmā. Uh, Šeit ir jāskatās, kādu pievienoto vērtību var radīt, un tur sinerģijas starp Eiropas Savienības nacionālajiem budžetiem ir ļoti svarīga. Kā mēs to konstatējām attiecīgajā literatūrā, tas īsti nav atbilstoši nevienam no mehānismiem, līdz ar to uz valstīm vērsto mehānismu eh, darbībā netiek vērtēta, eh, vismaz Eiropas pusgadu kontekstā, ne, šī eh, Eiropas pievienotā vērtība. Un iespējams, eh, ka vajadzētu sistemātiski ievākt datus. Ir svarīgi gan atzīmēt, ka ja tas tiek veikts, tad to nevajadzētu darīt eh, uzliekot papildus slogu dalību valstīm. Vēl viens ieteikums mūsu ziņojumā ir paskatīt ilgtermiņa perspektīvu Eiropas pusgada uzraudzības procesā. Eiropas pusgads nu, tiek organizēts katru gadu, Un šis uzraudzības process katru gadu tiek atjaunots. Tas parasti nozīmē, ka ir nepieciešama uzraudzība, tā orientēta uz rezultātiem, bet eh, tiek palaist garām ilgtermiņa perspektīvu. Jo dažkārt dažus ieteikumus īstenot eh, ir iespējams tikai ilgākā laika termiņā. Uzraudzība gada griezumā nevar sniegt visu nepieciešamo informāciju. Piemēram, makroekonomikas datos eh, atbilstību var konstatēt tikai ievērojami vēlāk. Vēl viens ieteikums. Turpināt koncentrēties uz Eiropas Savienības budžeta lielāku elastību, kas varētu palīdzēt labāk sasniegt AGS mērķus. E, budžeta atbildība atbilstoši noteikumiem tiek nodrošināta, bet tas var traucēt e, reaģēt uz pēkšņi parādījušanas prioritātēm. Tātad ir nepieciešams uzlabot e, elastību, neizmantoto līdzekļu pārvietošanu, jaunu budžeta instrumentu e, izmantošanu, kas varētu piesaistīt līdzekļus ārpus budžeta, kā Eiropas strateģiska investīcija fonds, piemēram. Un tas ir jāņem vērā arī daudzgadu finanšu schēmā. Tur izskatās, ka lielākā daļa ekspertu un politikas lēmumu pieņemēji atbalsta šādu pieeju. Tomēr ir svarīgi uzsvērt, ka jauna elastības instrumenta izmantošana nedrīkst mazināt caurskatāmību un atbildību. Un noslēgumā mēs apskatījām vēl dažas lietas, kuras vajadzētu ņemt vērā. Pirmkārt, kā jau tas tika iepriekš minēts, AGS prioritārās jomas var iedalīt trīs grupās - struktūrāls reformas, investīcijas izaugsmē un fiskālā konsolidācija. Attiecībā uz pirmām divām kategorijām literatūrā valda liela vienprātība, ka uzlabojumi šajās jomās varētu nodrošināt ekonomikas izaugsmu. Tomēr tikai neliels pētījums skaits uh, ir e, e, e, konstatēts, kur ir mēģināts to izteikt skaitļos. Tur te varētu būt 3,5% no IKP. Bet secinājumi kopumā ir pozitīvi. Tomēr ir svarīgi uzsvērt, ka kaut arī struktūrālo reformu ietekme tiek vērtēta pozitīvi. Daudzi pētījumi ir izvirzījuši jautājumus vai iebildumus pret uh, fiskālo konsolidāciju un tādējādi arī stabilitātes un izaugsmas paktu. Tomēr daudzās uz dalībvalstīm vērsās uh, rekomendācijās e, nevienmēr prasītā fiskālai pasākumu var uzlabot uh, dalībvalsts situāciju, tīpaši, ja viņi atrodas jau nopietnās grūtībās. Daži zinātnieki apšauba uh, vai eh, šī fiskālā nostiprināšana var novest pie ekonomikas izaugsmas. Jautājums ir, kā apvienot fiskālo konsolidāciju ar struktūrālām reformām un investīcijām, lai mazinātu fiskālās konsolidācijas negatīvos eh, rezultātus. Nu, ar to arī noslēdzam mūsu prezentāciju tieši iekļāvāmies laikā un esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Merci, merci pour. Un liels paldies! Paldies par šo pētījumu un par prezentāciju, ko jūs nu pat mums arī izklāstījāt. Un tam, protams, tas, protams, lielā mērā saistīts ar makroekonomikas apsvērumiem. Un uh, attiecīgo svīru meklēšanu un atbilstīgajām darbībām līdzekļu izmantošanā. Nu, un tagad, ja kolēģiem rastos jautājumi, tad viņiem, lūk, ir iespēja tos arī uzdot. Ziņojumā jūs norādat, ka pastāv sinerģija starp Eiropas budžetu un nacionālajiem budžetiem. Vismaz nu, struktūra fondu līmenī. Vai saskaņā ar jūsu viedokli vajadzētu veikt kādu racionalizēšanu, saskaņošanu attiecībā uz direktīvām nākamā daudzgada finanšu plāna ietveros un Eiropas pusgadu? Eiropas, vai Eiropas budžets ir pietiekams, lai atbalstītu izaugsmes ziņojumā minētās rekomendācijas un CSR attiecībā uz izaugsmi? Citiem vārdiem sakot, vai ir pietiekama elastība paredzēta budžetā, lai rēģētu katru gadu uz šīm, uz šīm rekomendācijām? Ja varbūt te kaut kas jāmaina, varbūt eh, iespējams šo virzību mainīt. Vai jūs varētu iedomāties, ka viens otrs instruments varētu būt labāk piemērots, lai mm, ņemtu vērā izaugsmes ziņojuma ieteikumus? Un varbūt iespējams izstrādāt arī jaunus rādītājus, kritērijus. Tā ir mm, tēma, kas mums visai aktuāli, jo mums ir svarīgi, protams, arī izvērtēt ietekmi ko rada Eiropas budžets ar attiecīgiem pasākumiem. Vai jūs varētu pastāstīt, ko domājat par to, kā mērīt šos, eh, šo pievienoto vērtību? Un kas, jūsuprāt, būtu tā pareizākā struktūra, lai šādu novērtējumu veiktu? Jūs arī teicāt, ka ir vajadzīga ilgtermiņa perspektīva, lai izvērtētu Eiropas pusgada darbu. Kā, kāds, jūsuprāt, būtu ideālais atsaucas periods, lai šādus rezultātus izvērtētu? Jūs sakāt, ka pastāv atšķirības starp to, kā komisija un dalībvalstis izvērtē CSR rekomendāciju īstenošanu. Kas, jūsuprāt, būtu jādara, lai šo plaisu labotu, lai nebūtu šādas atšķirības starp komisijas un dalībvalstu uzskatiem? par īstenošanu. Un visbeidzot, jūs minējāt arī vajadzību pēc tālākas elastības daudzgad finanšu plānu ietvaros. Vai jūs šeit pamatojaties uz saviem pētījumu rezultātiem un kā jūs vērtējat eh, Eiropas strateģisko investīciju fondu šai kontekstā kā jaunu piemērojumu instrumentu? Nu, lūk, tādu pirmā jautājumu daļa. Nu, varbūt, ka jūs tad varat mums jau uz šiem jautājumiem atbildēt. Yeah, thank you very much. Paldies. Ļoti labi jautājumi. Pirmām kārtām par ēst pievienoto vērtību. Varbūt sākšu ar to. Kā jau tika teikts, varbūt ir jāvārds vairāk informācijas par šo pievienoto vērtību. Mēs domājam, ka ir vajadzīgi specifiskāki dati par to, vai šie projekti rada uh, atbilstīgu vērtību, šo pievienoto vērtību arī ES līmenī, nevis tikai dalībvalstu līmenī, jo mēs uzskatām, ka šobrīd vērtējumu līmenis ir jāveic kopīgiem spēkiem ar dalību valstīm. Varbūt vairāk ES darbībai, uz, dar, uz darbību jāliek uzsvars, veidojot uzraudzības mehānismus. Kopumā jādomā par to, vai ES līdzekļu finansētie projekti varētu tikt finansēti vienkārši arī ar dalībvalstu līdzekļiem. Un kā izskatītos attiecīgs uzraudzības mehānisms, tas ir tālāk apspriežu vērts. Šim jautājumam savā pētījumā konkrētāk nesam par to runājuši. Kad skatāmies uz šo tālāko elastību savukārt, esam balstījušies šeit uz, paš, uz pieejamo literatūru, konstatējot, ka vajadzīga lielāka elastība daudzgad finanšu plānā. Nesam te domājuši par tālāku reformu, bet redzam, ka pastāv zinām saskaņotības starp visām prioritātēm. Kas attiec uz Eiropas strateģisko investīciju fondu, kā tika teikts, cik tā mums zināms šeit nav bijis skaidri izvērtējuma par šo plānu, bet pirmās norādes liecina, ka tie vismaz atbilst HES prioritātēm. Oui, bien, je vais donner maintenant la parole. Tabi. Tālāk došu vārdu Maletičas kundzei. Priekšādātāji, paldies! Paldies par šo pētījumu un prezentāciju. Man ir vairāk jautājumi. Pirmais. Sāstīts ar jūsu konstatējumiem, kas man likās visai interesanti. Jūs teicāt, ka tādā šaurākā izpratnē sinerģijas starp PS e un dalībvalstu budžetiem pastāv, bet plašākā izpratnē tās ir ļoti maz, to grūti izvērtēt. Ko mēs varam darīt, lai mainītu to? Vai ir vajadzīga citāda struktūra budžetam, kas vairāk būtu sasaistīta ar prioritātēm, kas noteikti ikgadējā izaugsmas pārskatā? Un savukārt rekomendācijās jūs sakāt, un to, uz to norādīja arī priekšsēdētājs, ka ir vajadzīga ilgtermiņa perspektīva, ilgāka termiņa perspektīva Eiropas pusgadam un, zināmā mērā, lielāka elastība es budžetam. Vai tas nozīmē, ka mums ir jāpaukstina šis pusgada līmenis ekonomikas politikas jomā? Nu, varbūt, ka vajadzētu veidot arī vispirms tādu septiņu gadu perspektīvu, un ko mēs tad varētu darīt šādā laika periodā, un tad tam piesaistīts varētu būt ES budžets, nacionālajie budžeti. Vai vajadzīgs arī nacionālā līmenī lielāks um, šis periods, lai varētu sasaistīt strateģiskos līnijas? Un, attiecīgi, caur budžetu tad varētu īstenot projektus un rīcības um, ilgtermiņā. Es vienkārši uzdodu sev jautājumu, kā mums panākt šo iespēju izvērtēt plašāko um, sinerģijas izpausmi. Paldies! Vispārīgi runājot, kā jau tika teikt, sinerģija pastāv. Mēs vienkārši konstatējam, ka ļoti grūti empīriski izvērtēt saikni starp CSR un nacionālajiem budžetiem. Un te sastapāmies ar tādu problēmu, ka nezinājām, kā izvērtēt šīs saiknes, vai ir kaut kāds, nu, mērķi cēl, cēloņu sēku saistības. Šie agregētie budžeta dati prioritātēm bija grūti izvērtējami ikgadēja aizaugsmas pār, pārskata kontekstā visu šīs kauzālās saiknes izvērtēt eh, gadu no gada ir grūti, ir grūti pateikt, vai, lūk, eh, kaut kas kaut ko ir ietekmēs, jo tik daudz izmaiņas budžetos, kas ir saistīts ar dažādām regulām. Varbūt jāskata šis viss jautājums tādā nevis no gada uz gadu kontekstā, bet tādā plašākā pārst periodā, kur būtu vairāk dati pieejami un varētu arī redzēt izmaiņas la laika periodā. Atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma, uz ko vēl neesmu atbildējis, bija tas, ka meklējot konkrētu apārsni, grūti pateikt, vai tas būtu trīs vai četri gadi. Nu, varbūt septiņi gadi, kā jūs ierosinājāt, būtu palīdzīgi. Nevarētu izvērtēt, vai prioritātes tiek saskaņotas. Bet vai mēs nenonākam tādā apgrieztajā, aburtajā lokā? Jo kāda tad šī budžeta? kāda var būt budžeta ietekme, ja tas veid, veid tikai viens prote, tas ir tikai viens procents eh, no, no visiem pārējiem eh, budžetiem. Ir taču nacionālie budžeti, kas ir mm, noteikti septiņu gadu ietvarā, 75% mm, struktūra fondu, kohēzijas fondu un tā tālāk mm, šādu fondu formā. Nu, zināmā mērā tas ir diezgan tāds, mm, nu, fiksēts struktūras veids, kur nevaram ņemt tik lielā vērā, vērā ikdienas izaugsmes pārskata rezultātus. I mean, unfortunately not specific. Nu, diemžēl specifiskus šo jautājumu nevarēšu atbildēt, nesam to pētījuši. Vai prioritātes saskaņotas? Vai CSR dalība valstis arī īsteno? Nesam skatījuši to visu tādā ilgākā laika perspektīvā. Varbūt, ka tad jādomā par um, par um, nu, tālāku periodu un apstākļiem katru gadu dalībvalstī no gadu uz gadu. Bet, nu jā, mēs esam nonākuši pie tādiem tik ļoti striktiem mehānismiem, Bet, kā jau teicu, 1% tas nav daudz. Un mēs nonākam faktiski pie tādas neiespējamās situācijas. Nu, vienkārši tā tāda, tāds kritisks varbūt punkts. Thank you. Well, I mean, overall. Kopumā, kā jau jūs teicat, nu, mans viedoklis ir tāds, ka šeit ir zināma tāda neelastība šo septiņu gadu kontekstā. Bet ir ja jārēģē uz jaunām prioritātēm, kas laik pa laikam, protams, var parādīties, kā to esam pagātnē piedzīvojuši tad pat ja budžets ir neliels salīdzinoši ar nacionālajiem budžetiem, jeb kāda veida elastības palielināšana taču varētu palīdzēt rēģēt uz izprioritāšu maiņu, pat ja tas ilgtermiņā ir tāds, tāda fiksētāka pieeja. Un varētu izraisīt attiecīgi investīcijas, kas citādi nerastos. Tas, protams, ir tāds rigīts kopējais process, bet vispārīgi runājot personīgi es neteiktu, ka tas nav, nu, es neteiktu, ka tas ir kaut kāda neiespējama padarīšana par iespējamu. Peut-être qu'on peut interroger la commission. Nu, varbūt mēs varētu komisijai dot vārdu. D'abord, quel, quel, quel regard la commission porte-t-elle sur, sur cette étude? Vispirms es gribētu zināt, ko domā komisija par šo pētījumu. Quelle, quelle appréciation la Commission porte-t-elle sur euh, l'annual gross? Euh? Un ko komisija varētu arī pateikt par um, ikgadējo izaugsmas pētījumu? Tāpat arī, kas ir veikt, kādi pasākumi ir veikti, vai mēs varam darboties, vai dalība valstis darīs to, ko um, tās vēlas, atkarībā no konkrētiem apstākļiem, vai datiem, ko iesniedz dalība valstis. Uh, Eh, nevajadzētu būt eh, iesniegtiem vairāk standartizētā formā. Tas būtu tikai normāli, ja mēs eh, prezentētu dalībvalstu pārskatus, tā sacīt, vienotā valodā. Pašlaik mēs redzam, ka atšķirības var būt ārkārtīgi lielas. Kā mēs varam um, dzīvot vienā kopienā, ja mēs neizmantojam vienu to pašu terminoloģiju, vienu to pašu sintaksi uh, budžeta valodā? Vai tas uh, nebūtu tā organiski nepieciešami? Vārds komisijai. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es eh, vēlētos pateikties eh, jums personīgi un arī komitejai par to, ka jūs uzņēmāties iniciatīvu organizēt šāda pētījuma veikšanu. Lielas paldies arī doktoram Hafneram par interesanto prezentāciju. Savu atbildi vēlētos sākt ar eh, īsiem novērojumiem par Eiropas budžetu. Uh, ņemot vērā to, kā tas ir izklāstīts šajā pētījumā. Pēc tam došu vārdu savam kolēģim no ECFIN ģenerāla direktorāta, kuram noteikti būs uh, kaut kas sakāms arī par ikgadējo izaugsmas pētījumu un tā saikni ar uh, gada budžetiem. Man būtu četri īsi komentāri par ikgadējo budžetu. Tātad te ir runa par Eiropas Savienības budžetu, kā tas tiek apskatīts šajā pētījumā. Uh, Mēs ļoti augstu vērtējam to, ka pētījumā ir atzīts, ka ļoti nozīmīga Eiropas Savienības budžeta daļa ir vērsta uz um, investīcijām, lai radītu darba vietas izaugsmi un novatoriskumu, un tas arī atbilst ikgadējiem izaugsmas pētījumam. Tāpat arī pētījumā tiek atzīts, ka 1A mm, un 1B kategorijās notiek galvenā darbība, un šīs kategorijas laika gaitā ir pieaugušas. Uh, Tāpat pētījumā tiek eh, vērst uzmanība uz Eiropas eh, strateģisko investīciju fonda ļoti lielo nozīmi. Vēlētos eh, vērst jūs uzmanību uz to, ka pētījumā ir minēts, ka EFSI sastāda 10% no saistībām 1A kategorijā. Protams, tas varbūt izklāsās marģināli, ņemot vērā FC reālo ietekmi. Kā mēs zinām, uh, Uh, izmantojot uh, fonda svirošanas efektu, šīs uh, fonds jau ir piesaistījis miljardiem lielas investīcijas visā Eiropas Savienībā. Otrais punkts. Pētījumā ļoti pareizi ir atzīta sinerģija starp Eiropas Savienības un dalībvalstu budžetiem. Tāpat arī tiek pieminēts, ka galvenokārt šī sinerģija tiek nodrošināta ar struktūra fondiem un līdzfinansēšanas prasībām. Tomēr es vēlētos arī norādīt, ka sinerģija nav saistīta tikai ar to, un šeit man ir tāds visiem ļoti labi saprotams piemērs - reakcija uz migrācijas un drošības krīzi, kas radās pēdējos trīs gados. Izmantojot Eiropas un dalībvalstu budžetu sinerģiju, mums ir izdevies izveidot Eiropas Savienības kopēju atbildi uz šo milzīgo jauno izaicinājumu. Ir skaidrs, ka dalībvalstis vienas pašas nebūtu spējušas šos izaicinājumus atrisināt. Šeit var pievērsties uzreiz trešajam punktam, un te ir runa par pievienoto vērtību, kāda ir Eiropas Savienības budžetam. Patiešām, pētījumā tiek minēts, ka Eiropas Savienības budžets ir ļoti neliels, Kā jau pieminēja priekšsēdētājs, tas sastāda tikai 2% no dalību valstu budžeta apmēra. Un tieši tāpēc mums ir jānodrošina šī pievienotā vērtība. Kā jau pētījumā tiek norādīts, viens no veidiem, kā to darīt, ir finansēt projektus, kas citādi netiktu finansēti. Domāju, ka šeit var viegli atrast piemērus Eiropas budžetā. Ir eh, ļoti grūti iedomāties, kā tāds projekts kā Erasmus varētu tikt finansēts bez līdzekļiem no Eiropas Savienības budžeta. Tāpat arī Connecting Europe Facility, kurai ir pārobežu raksturs, mm, finansē projektus, kas eh, bez eh, šī ieguldījuma visticamāk tik ātri netiktu finansēti. Bet šeit ir runa arī par projektiem, kas uh, vispār netiktu īstenoti bez Eiropas Savienības budžeta. Mēs esam pārliecināti, ka mēs ar eh, Eiropas Savienības budžetu finansējam kvalitatīvākus projektus, un šeit pats svarīgākais piemērs ir apvārsnes 2020. Apvienojot resursus, organizējot mm, projektu pieteikumus visā Eiropas Savienībā, mums ir izdevies um, piesaistīt daudz kvalitatīvākus projektus finansēšanai, nekā to mēs būtu varējuši izdarīt tikai ar dalībvalstu budžetiem. Pēdējais, ko vēlējos teikt, pirms došu vārdu savam kolēģim no ECFIN ģenerāla direktorāta, attiecas uz elastīgumu. Domāju, ka šajā pētījumā ļoti pareizi ir norādīts, ka pateicoties Eiropas Savienības budžeta elastīgumam, mums ir izdevies rēģēt uz jauniem izaicinājumiem. Proti šeit tiek pieminēts Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, tāpat arī eh, jaunatnes nodarbinātības iniciatīva. Mēs varējām to panākt tikai pateicoties Eiropas Savienības budžeta elastīgumam. Uzskatu, ka vajadzētu arī pievērst uzmanību faktām, ka mēs varam tagad priecāties pār uh, vidējā termiņa pārskata pieņemšanu padomē pēc tam, kā to apstiprināja parlaments. Tas noteikti nebūtu izdarīts bez uh, parlamenta spiediena. Tieši šis uh, līdztermiņa pārskats ļauj mums nodrošināt vajadzīgo elastīgumu šī finanšu uh, Uh, plānošanas perioda otrajā pusē. Tāpat arī mēs varam stāties pretī jauniem izaicinājumiem, kas noteikti parādīsies uh, līdz uh, plānošanas perioda beigām. Tagad es vēlētos dot vārdu arī Ekfīna ģenerāldirektorāta pārstāvim. Protams, lūdzu, dod vārdu Ekfīna ģenerāldirektorātam. Liels paldies! Liels paldies par pētījumu prezentēšanu un liels paldies arī priekšādētājiem par uh, ļoti būtiskiem jautājumiem. Es piekrītu, ka vajadzētu ņemt vērā arī kontekstu šim pētījumam. Vajadzētu paskatīties, kāds ir pašreizējais budžeta aptvērums. Un tas m, mm, tiek minēts arī pārdomu dokumentā, kas vakar tika publicēts. Uh, Eiropas pievienotā vērtība ir ļoti būtiska daļa mūsu sarunās pār daudzgan finanšu plānu. Tātad mēs pārsarādājam par plašākām ekonomiskajām vadlīnijām, un tās savukārt ļauj mums iedziļināties tajā, kā veicināt izaugsmi un veidot jaunas darba vietas Eiropas Savienības dalībvalstīs. Protams, ir tādas jomas, kur pievienotā vērtība Eiropā ir ļoti liela, bet galvenokārt, protams, mēs domājam par izaugsmu un darba vietām. Tāpēc es uzskatu, ka būtu ļoti noderīgi eh, šī eh, uzdevuma sākumā izklāstīt eh, vispārējo kontekstu. Tāpat arī augsta līmeņa grupā pašu resursu jautājumos ir ļoti labs sākuma punkts. Viņi mēģina noteikt eh, saskaņu starp Eiropas Savienības un dalībvalstu budžetiem. Tas eh, tiek darīts pirms eh, nonākšanas pie secinājumiem un rekomendācijas sagatavošanas. Šīs rekomendācijas var iedalīt trīs daļās. Lai sinerģiju palielinātu, mums pirmkārtām vajadzētu noteikt jomas, kur uh, ir noderīgi darboties Eiropas Savienības līmenī, ne tikai dalībvalstu līmenī. Šeit vēlos atsaukties uz pārdomu dokumentu, kas eh, tika publicēts vakar, un tajā ir izklāstīti vairāki scenāriji, kā arī ir eh, dažas ļoti labas idejas. Varbūt tas īsti neatiecas uz jūsu pētījumu, bet to noteikti vajadzētu paturēt prātā. Nākamais mm, - vertikālā saskaņa. Ir jānodrošina saskaņa starp Eiropas Savienības politikas ietveru un un izdevumiem, bet, ja runa par migrāciju, kur, protams, ir jārīkojas Eiropas līmenī, tad uh, ir jādomā arī par praksi. Ja jums ir tik liels ambīcijas, tad iespējams ir vajadzīgi arī līdzekļi Eiropas līmenī. Šeit var palīdzēt elastīgums. Izmantoju migrācijas piemēru tāpēc, ka um, uh, Šī ir politikas daļa, kas netiek iekļauta ikgadējā izaugsmas pētījumā. Protams, tas ietekmē ilgtermiņa izaugsmi, bet tas ir uh, jautājums ar ļoti augstu pievienoto vērtību. Trešais elements. Tas uh, ļoti attiecas uz jūsu pētījumu. Tātad saskaņa starp Eiropas Savienības budžetu un dalībvalstu budžetiem balstoties uz nacionālo politiku. Ja mēs eh, sākam ar šo vispārēju apsvērumu, ka Eiropas eh, Savienības eh, budžets ir 1% no IKP un 2% no valsts izdevumiem, tad, protams, ir tādas jomas, kam ir augsts pievienotā vērtība, bet kas vēl ar vien tiek finansētas dalībvalstu līmenī. Ja mēs paskatāmies uz to, uh, Uh, kurus izdevumus vislabāk būtu finansēt Eiropas līmenī un kurus dalībās līmenī, tad tas būtu pirmais solis, bet otrais budžets ir jāizmanto arī, lai veicinātu konkrētas reformas tajās jomās, kur darbība no dalībvalstu puses ir ļoti vajadzīga. Tas attiecas ne tikai uz politiskām izmaiņām, bet arī uz investīcijām vai citiem izdevumiem. Šajā kontekstā es uzskatu, ka sinerģija starp nacionālām reformām un Eiropas eh, tēriņiem varētu būt daudz sološa. Un viens piemērs, protams, ir pētniecība un attīstība, kur, protams, kā Eiropas Savienība tērē ļoti ievērojams resursus, bet valsts sektors dalība valstīs tērē vēl vairāk, tāpēc mēs varētu šeit izmantot šīs plašās ekonomiskās vadlīnijas, kur mēs uh, nosprāstu atbildības sfēru un nodrošinātu arī, lai starp abām pusēm valda sinerģija. Bet, protams, ir arī skaidrs, ka nevarēs finansēt pētniecību un attīstību tikai Eiropas Savienības līmenī. Šeit būtu vajadzīga lielāka sadarbība. Tagad vēl daži konkrētāki punkti par prezentācijas elementiem. Ja es pareizi sapratu, tad uh, izmaiņas tiek skatītas pēdējo dažu gadu kontekstā, un šeit CSR ir uh, saglabājuši stabilitāti. Bet, uh, e, jo īpaši ņemot vērā jauno komisijas sastāvu, es vēlos norādīt, ka ir bijušas ļoti lielas izmaiņas un tas varbūt šajā ziņojumā pilnībā netiek atspoguļots. Tāpat arī izmaiņas ikgadējā izaugsmas pētījumā, kas arī nosaka izmaiņas, tātad te ir runa par investīcijām, tas būtu tāds visskaidrākais piemērs, kur mm, uh, ir uh, novērojamas uh, kaskāds efekts. Iespējams, ka uh, varbūt uh, skatoties uz uh, īstenošanas eh, veidiem, tad es šeit redzu ļoti eh, interesantus rezultātus. Kāpēc tas tā notiek? Šeit nav runa tikai par uh, pilnīgu uh, īstenošanu. Ir jādomā par to, vai valdības to ir akceptējušas, vai arī tiek gaidīts, kamēr tas viss tiks uh, pilnībā īstenots. Uh, Nu, atkarībā no tā, no kura aspekta jūs skatāties, jūs varat eh, sasniegt pilnīgi citus rezultātus. Es būtu ļoti pārsteigts, ja komisija nonāk pie tādiem pašiem secinājumiem kā dalībvalstis. Esmu eh, priecīgs redzot, ka mūsu skaitļi šeit atšķiras. Un varbūt pats pēdējais par eh, atšķirībām veidos, kā tiek noteiktas prioritātes Um, kas parādās izaugsmas pētījumā un kādās uh, parādās uh, dalībvalstu rekomendācijās. Dažas uh, dalībvalstis vairāk izmanto šīs rekomendācijas. Es uzskatu, ka šīs vispārējās vadlīnijas, protams, parādās izaugsmas pētījumā, bet mm, dalībvalstis ir atšķirīgs, kā mēs zinām, un tāpēc iespējams, ka tā ir pat priekšrocība, ka uh, Um, šie vispārīgie principi netiek uh, pilnībā pārlikti valstu rekomendācijās. Bet, uh, protams, ir arī jāskatās, kādas prioritātes no šī pētījuma ir būtiskas katrai dalību valstī. Tad, tad uh, šeit ir dažādas nianses. Protams, mēs varam konstatēt, ka atšķirības ir, bet iespējams, ka tas ir pat labi, ka šādas atšķirības pastāv. Uh, Tie bija tikai daži punkti no jūsu prezentācijas, un es ceru, ka es ar to esmu atbildējis uz dažiem jautājumiem. Man būtu jautājums par standartizāciju attiecībā uz dalību valstu gadu pārskatiem. Vai jums ir viedoklis šajā jautājumā? Uh, Tas ir ļoti labs jautājums. Esam jau panākuši ļoti lielu progresu attiecībā uz finanšu datu standartizāciju. Tie ir ļoti kvalitatīvi un tos var ļoti labi salīdzināt starp dalībvalstīm. Uzskatu, ka nākotnē viens no lielākajiem izaicinājumiem ir nodrošināt tādu pašu harmonizāciju arī citās izdevuma kategorijās. Piemēram, kā reģistrēt mm, ieguldījumus Eiropas Savienības budžetā. Demontī ziņojumā ir rekomendācijas par šo tematu. Noteikti, ka pie tā vēl ir jāpiestrādā nākotnē. Paldies! Tad es domāju, mēs varam likt punktu. Nē, Maletiķis kundze. Paldies! Es vēlējos uzsvērt to, ko jūs eh, tikko pieminējāt, priekšādātā kungs. Uzskatu, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi ieviest uh, standartizētu datu kopumu, ko mēs varētu kontrolēt un salīdzināt. Piemēram, starptautiskajiem valūtas fondām ir standartizēti uh, datu kopumi um, katras valsts statistikā. Tas attiecas uz ekonomiskiem, finanšu datiem, bet ir arī uh, funkcionālā klasifikācija, kas ļauj salīdzināt valstis balstoties uz šīm funkcijām. Mēs Eiropas Savienībā varētu ieviest programmu klasifikāciju. Tātad mēs varētu uh, salīdzināt dalībvalstis balstoties uz konkrētām programmām un mērķiem, skatoties, kā tiek īstenotas uh, Eiropas Savienības politikas jomas. Jā, protams, arī jāsaprot, ka uh, atšķirības starp saistībām un maksājumiem ir tik liela, ka ir uh, grūti noteikt, kā, kāds tik, kā to varētu kontrolēt. Mēs uzsākām 2007. gadā šo daudzgadu finanšu plānu un um, īsti nekas nav noticis. Mēs arī nezinām, kas notiks pēc uh, diviem, trīs gadiem, kad tas viss varēs sākties. Mm, Deprēkungs to nosauc par jojo efektu. Uh, Mēs eh, šeit eh, esam tādi kā ilūziju radītāji. Mums vajadzētu būt um, mazliet kritiskākiem pašiem pret sevi. Noslēgumā pavisam īs uh, īsklāsts. Došu vārdu vēlreiz uh, Hafner kungam. Tātad mēs gribētu zināt, Eh, kāda ir šī pievienotā vērtība šiem ziņojumam eh, par eh, Eiropas pusgadu un kāds tam varētu būt liederīgums? Tātad jautājums ir par šī pētījuma pievienoto vērtību? Tātad tie ir runa par ziņām, kas mums ir jāraksta katru gadu, un es gribētu zināt, vai mm, tām ir kaut kāda liederība. Tad, tad eh, tas ir ziņojums par Eiropas pusgadu. Uzskatu, ka eh, šim ziņojumam ir eh, ļoti neliela pievienotā vērtība, bet ieguldītājs darbs ir ļoti liels. Domāju, ka katru gadu ir vērts veikt kontrols procesu, bet mēs īsti neesam izvērtējuši, vai uh, Tas būtu jādara katru gadu. Mūsu pētījumā mēs eh, to nedarījām. Nu, jebkurā gadījumā liels paldies par šo pētījumu. Es noteikti vēl tajā iedzināšos un mēģināšu tajā rast eh, motivāciju. Un mēģināšu arī atrast pievienoto vērtību šim pusgadam. Jebkurā gadījumā mm, noteikti, ka tas mums noderēs. Liels paldies visiem un Tagad pāriesim pie nākamā punkta, kas, starp citu, jau tika pieminēts - pašresursi. Mums ir divi ļoti labi referenti - Levandovska kungs un Deprē kungs. Un viņi ir izpētījuši demontī ziņojumi, ziņojumu, un tagad mūs iepazīstinās ar darba dokumentu saturu. Vai Deprē kungs sāks? Levandovska kungs. Jā, paldies darba dokuments eh, un tā nodošana, tas ir vieglākais eh, no mūsu pienākumiem ar Žerāru Deprē. Atrast eh, parlamenta kopīgu nostāju, nu tur ir jau savādāk. Šeit runa ir par faktisko situāciju, garais stāsts par um, Eiropas Savienības ieņēmumu daļas izveidi, Tur ir uz, jāuzsver Eiropas parlamenta loma, jo parlaments vienmēr iedrošināja padarīt šo lietu caurskatāmāku, vienkāršāku. Tāpat iekļauj vairākus jautājumus pārdomām, lai atvieglotu nākamo soli. Šeit ir minēti arī daži principi Tas ir, nav atkarīgi no nākotnes sistēmas. Tur, protams, ir jāapliecina fiskālā suverenitāte dalību valstīm un budžetam jābūt fiskāli neitrālam. Lai nepieaugtu izmaksas Eiropas ekonomikai. Tālāk ir nākamais posms, kas ir daudz sarežģītāks un nav īsti zināms, piemēram, mūsu ziņojuma laika grafika kontekstā, jo parlamenta kopīgas nostājas atrašanai mēs uh, esam spiesti jau tādās strīdīgākās jomās iesaistīties. Pa, mūsu sapnis ir Alan Lamasūra eh, sapnis pierādījums par to, ka eiro, kas tiek iztērēts Eiropas līmenī, ļauj ietaupīt naudu uh, Nacionālā līmenī, diemžēl, mēs nevaram balstīties uz tādiem pierādījumiem. Ārējās darbības dienas pierāda, piemēram, pretējo, kas rada papildus izmaksas Eiropas Savienībai, bet nerada ietaupījumus dalību valstu ārlietu dienestos. Pašu resursi un eh, reformas ieņēmumu daļā Eiropas Savienībā ir atkarīgi no politiskās eh, gribas. Uh, Eiropas parlamentā šī griba ir gatavība kaut ko darīt šajā jautājumā. Ir arī atspoguļots komisijas pārdomu dokumentos. Kaut arī Brexit izskatās, ka radīs būtisks problēmas tēriņdaļā, tā tomēr ir iespēja reformēt pašu resursus. Ehm, jo, piemēram, attiecībā uz Britu atlaidēm tur neviens nevarēja neko mainīt. Un nevēlējās mainīt. Mēs kā dvīņi ar Žerāru eh, eh, paralēli strādājam Tomā kundzei un Albrecht kungam par DFS nākotni, bet tas, kas nav skaidrs un pat strīdīgs, varētu teikt, ir kā tas tika apspriests jau koordinātoru sanāksmē, ir tas, vai ir jāsalāgo šie laika kalendāri ar komisijas prezentāciju, vai vienkārši jāsagatavo savu nostāju attiecībā uz pašresursiem agrāk. Parlamenta nostājai būtu jābūt iedrošinošanai, skaidri iedrošinot Eiropas komisiju mēģināt vēlreiz eh, reformēt pašu resursus. Merci, merci Janus. Paldies, Žerār, tev vārds. Uh, merci, prezident. Priekšādātāji, paldies. Pirmkārt, tāds neliels precizējums attiecībā uz Izabelas Tomā lietu. Viņa gan šobrīd nav klāt, viņš šorīt teica, lūk, ka līdz referenti esot aizkavējušies darbā salīdzinot ar mums darbā pie vispārējā budžeta. Nu, tas ļoti diplomātiski um, teikts, jāsaka. Šis dokuments tiešām ir ar faktiem bagāts. Mēs faktiski tā iezīmējam šo kopējo ietvaru tālākām debatēm. Atgādinām arī to, nozīm, kāds ir šis juridiskais ietvars, respektīvi ko šobrīd, kā šobrīd ar esošajiem līgumiem var pamatot pašu resursu izveidošanu. Mēs tāpat šeit arī atgādinām, precizējam idejas, ko izteikuši arī kolēģi, kas šobrīd varbūt nav šobrīd klāta, bet drīzāk tas attiecās uz šo pašu resursu sistēmu šobrīd, lielu daļu šeit teksta vēl, veltām pašu resursiem un to, kādu īpatsvaru tie varētu iegūt budžetā un arī uzklausām, arī izsakām kritiku pašreizējai sistēmai. Levandovska kungs ļoti diskrēti izteicās par šo e, jautājumu. Mēs būtisku daļu teksta veltam arī, lai izvērtētu salīdzinoši neseno priekšlikumu parla, kas nāca pēc parlamenta iniciatīvas attiecībā uz pašu resursu reformu atgādinam eh, Lamasūra 2007. gada ziņojuma saturu. Mēs runājam šeit arī par likumdošanas pakotni attiecībā uz pašu resursiem, tā kā to prezentēja komisārs Levandovskis 2011. gadā un tad veltam arī laiku, lai analizētu Monti mm, augsta līmeņa darba grupas rezultātus. Šobrīd strateģiski svarīgi šīs diskusijas, ehm, vajadzīgs šis pārdomu laiks, un tas jāīsteno visās iestādās, tāpēc, ka mēs šeit taču strādājam starpiestāžu grupā šis um, saturs būs jāapstiprina visām trim iestādēm, gan komisijai, gan padomēji, gan mums, protams, un trīs svarīgi secinājumi. Tajā brīdī, kad runājam par pašu resursu sistēmu, šeit definējam kritērijus. Uh, saskaņā ar kuriem varēsim izvērtot to, cik svarīgi ir pašu resursi. Tātad vesels kriterija kopums, kas parāda, ka atsevišķi pašu resursu daļas eh, atbilstu viena kriterija daļai, citi citiem. Un te svarīgi atcerēties, ka pašu resursu mehānismam ir jāpārāk jākalpo kā mm, atbalsta mehānismam šīm lielajām mēs politikām, kas, protams, ir stratē, strateģiski svarīgi, no kurām divas ir īpaši nozīmīgas. Pirmām kārtām pašu eh, vienotā tirgus pabeigšana spēcināšana, un te mēs runājam par virkni dažādiem pašu resursiem potenciālā kārtā. Un otrām kārtām visa šī enerģijas pārejas posma, uh, problemātika, klimata pārmaiņa, apkarošana un tā tālāk, un tas viss, protams, arī sasaistās ar zināmiem priekšlikumiem pašu resursu jomā. Mūsu uzdotie jautājumi saistīti tieši ar to, kā šos priekšlikumus padarīt eh, par praktiski piemērojamiem. Nu, tāds kopsavilkums, kādi ir šie lielā tā, šīs eh, jautājumu grupas. Jāsaka, ka Es budžets ir vienotāks nacionālo dalībvalstu viedokļu mūždien atšķirs. Līdz ar to šādu pašu resursu sistēmu varētu radīt zināmu autonomiju ES darbībā un politika īstenošanā. Otrs delikātais jautājums - IKN ehm, kā kriterijs, vai tas ir tas noteicošais, jeb tas var tomēr būt tikai kā papildus kriterijs. Uh, kā Montī ziņojumā ierosināts, ja tas kļūs par tādu kā papildu kritēriju, tad tādā gadījumā jānosaka zināms termiņš, laika grafiks, kā pāriet uz šādu jaunu sistēmu. Tie tie jautājumi, ko mēs vienkārši šeit uzdodam, jo tie bū, šiem jautājumiem būs jāatbild laika gaitā darbā pie ziņojuma. Tad ir trešais jautājuma loks. Ka gadījumā pat, ja paturam IKN kritēriju sistēmu, tad ir tāda parādība, kas ir visai uh, aktuāla, respektīvi, ka ieguldījums uz cilvēku, šis, šī labklājība uz cilvēku, kā rādītājs, tātad IKN, atsevišķās dalība, iemaksu dalība valstīs eh, netiek rēķināts tik daudz kā uz galvu, nu, un tas, nu, kā uz galvu, viņi tāpēc, ka uz, iedz, uz iedzīvotāju šie ieguldījumi ir ļoti atšķirīgi. Varbūt ir vajadzīgs kaut kāds korekcijas eh, mehānisms, koeficients salīdzināmām eh, ar citiem pašu resursu avotiem, piemēram, tas varētu būt aktuāli. Tas ir atvērts jautājums. Un pēdējā jautājumu grupa. Vai piekrītat, ka pašu resursu eh, kategorija tad attiektos uz tām pamat politiku grupām, tātad, kā teicu, tirgus, eh, tātad ar, no, ar vēlmu uzlabot šo vienoto tirgus, nonākt pie mm, PVN eh, sas, mm, harmonizētas sistēmas. Un, protams, tas tad attiektos arī uzņēmumu ienākumu nodokli ar mm, zināmu procentu no tā, kas būtu tad veltīts ES budžetam. Nu, un Vissaržģītākais jautājums tad būtu, tad, kur ir tas slieksnis, ja mēs lemjam par pašu resursiem tādā vai citādā veidā vai vairākiem pašu resursu avotiem, lai izpildītu Monti ziņojumā ieteikto, tad ir jādomā par šo slieksni. Tāpat arī pār atka, līdzsvara atgošana, pārlīdzsvarošana šai sistēmā, jo ne visas dalībvalstis atbalsta uh, pašu resursu sistēmu atkarībā no tā, cik, viņi, cik lielu ieguldījumu viņi dod eh, pašreizējos resursos. Nu jā, katrā ziņā nu, centīsimies nākt klējā ar tādu saprātīgu ziņu, bet nevēlamies jūs ieguldījumu, kolēģi, Vēlamies dzirdēt jūsu viedokli un, protams, arī vēlēsimies gūt jūsu atbalstu. Paldies, Deparēt kungam, paldies, ka padalījāties ar šiem saviem jautājumiem, jautājumu grupām. Zināmā mērā jūs esat sistematizējuši šīs tālākās debatas, runājot par to, kā tad šie resursi varētu izskatīties un kuru mērķis būtu samazināt es politiku atkarību no dalību valstīm, Vien, vienlaikus radot arī papildus resursus, ne? Tas ir nākamais jautājums - papildu resursi. Kaputo kungs pirmais. Jā, Ceri kolēģi Levandovski Deprei par loro. Eh, Ļaujiet man sākt ar pateicības izteikšanu Deprei kungam un Levandovski kungam. Es pilnībā atbalstu viņu komentārus. Es esmu agri komitejas referents eh, šim ziņojumam. Šeit runa par e, Eiropas integrāciju un pēc Brexit scenārija. Parlaments visu laiku ir prasījis budžetu pilnībā finansēt no pašu resursiem. Tā tas ir paredzēts līgumā gal galā. Un bieži vien ir norādīti e, ierobežojumi pašreizējai pašresursu sistēmai, kas nav taisnīga, caurskatāma, netiek uzraudzīta no parlamenta puses, ir praktiski neiespējams Eiropas pilsēņiem to izprast, un tie gal galā ir cilvēki, kas pieņems lēmumu par to. Pašreizējā sistēma, kur 64% no mūsu ieņēmumiem nāk no nacionālām iemaksām, kas balstās no nacionāliem, uz nacionāliem ieņēmumiem un statistiskiem aprēķiniem eh, saistībā ar PVN ir radījis dažādus neskaidrus korekciju mehānismus, kas savukārt ir eh, novedis pie problēmas, ka ikgadējā budžeta procedūrā trūkst maksājumu līdzekļu. Tāpēc mums ir nepieciešami savi resursi, pašu resursi, vēlams ar skaidru saikni starp tiem un Eiropas politiku, kas rada pievienoto vērtību. Un pati ideja varētu būt tāda, ka uh, to pamatā balstīt uz nacionālajiem kopieņēmumiem un iespējams var izvēlēties kādu no pašu resursu sistēmu, kuru apskata Monti jau eh, augsta līmeņa darba grupa, piemēram, eh, finanšu transakciju nodoklis, ECB izdotas eh, banku parādzīmes, siltumnīca efektu gāzu kvotu sistēma, digitālās eh, ekonomikas nodoklis, Eiropas Savienības vīzu sistēma, līdzīgi kā tā ir ASV. Nu, ir dažādi veidi, kā var radīt pašu resursus, uh, kas būs ļoti nepieciešami, lai maksātu par mūsu prioritātēm, migrantiem, kopīgo aizsardzību, nemaz neminot eh, 11 miljārdu caurumu, ko budžetā radīs apvienotās karalists aiziešana. Komisārs Ettingers runā par to, ka ja ir ievieš eh, sam, līdzekļu samazinājumi, kas ietekmēs lauksnēcības politikas cits starpā, tad ar mums ir nepieciešams kaut ko darīt. Un es ceru, ka parlaments var eh, vismaz iesākt šo procesu. Un tad iesaistīsies arī cits iestāds. Paldies! Merci, Madame Gardia Zabal. Paldies, Gardia Zabals kundze. Presidente, muy rápido, la verdad, que es una pena. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi Žēl, ka tad, kad mēs runājam par tik svarīgu jautājumu kā pašu resursi, kas būs viens no galvenajiem kaujas laukiem parlamentā un it īpaši šajā uh, komitejā ir tik daudz, uh, ir tik maz, atvainojos, uh, klātesošu deputātu. Šajā dokumentā ir labs apskats par to, kā esam nonākuši šajā situācijā, šī priekšvēstura un uh, kur mēs vēlamies doties. Domāju, ka ir iespējams parlamentā panākt pietiekamu vienprātību par to, ka ir nepieciešama pašu resursi, un ja mēs atbildēsim uz ļoti svarīgajiem jautājumiem, ko uzdeva Deprekungs un Levandovska kungs, tad mēs varēsim arī redzēt, cik lielu vienprātību varēsim izveidot. Protams, ka ir vēl detalizētāk jāpapēta šis teksts, darba dokuments, e, nostājas dokuments. Nu, man nav bijis vēl laika iepazīties ar tiem detalizēti, bet ir vairākas lietas, kuras esmu jau pamanījusi. Man ir e, radies iespējas, ka tās uztver kā pašas par sevi saprotamu, bet tādām tam nevajadzētu būt. Pirmkārt, neutralitātes e, nodoklis Tas izklausās pēc kaut kā ļoti uh, par nodokļu neutralitāti labos runātāji. Tātad uh, jauni nodokļi, kas nenozīmē papildus maksāšanu. Neitrāls nodoklis jau nepastāv. Ir PVN, ir nodokļi transporta jomā, enerģētikā. Nu, varbūt es nesaprotu uh, nodokļu neutralitātes koncepciju. Cierto. Y luego otro tema sobre. Varbūt tie ir eh, vienkārši kādi modes vārdiņi, tādi, kas neko konkrēti nenozīmē. Un ko mēs darīsim ar šiem pašu resursiem? Vai mēs runājam tikai par eh, to, ka dalību valstīm būtu jāsamazina nacionālās iemaksas ES budžetā, paskaroties uz iemaksām un izmaksām, paskatoties visas prioritātes, kas eh, Eiropas Savienībai būs nākotnē jāuzņemas un būs vajadzīgi lielāka līdzekļa, un nav skaidrs, no kurienes tie nāks. Arī Brexit eh, tikai sarežģīja situāciju. Varbūt mēs varam palielināt pašu resursu sadaļu, bet vai tiešām mums izdosies sekt šo iztrūkumu, ja samazināsies nacionālās iemaksas? Tāpat ir nepieciešams domāt eh, par pieaugumu praktiski visās pozīcijās. Ja dalībvalstis veiks mazāks iemaksas, mums būs brīvākas rokas sarunu procedūrā, varam arī nomierināt ar dalībvalstis, ka mums būs savi pašu resursi, kas saistīti ar eh, ieņēmumiem, kas radīti no vienotā tirgus, bet eh, investīcijas aizsardzībā robežu aizsardzības, migrācija, vēl entās jomas, mums vienkārši tam visam nepietiek līdzekļu. Un tam vēl pavirsu Brexit. Es domāju, ka mums jābūt pietiekam drosmīgiem ķerties pie tādiem tabū jautājumiem, par kuriem neesam līdz šim runājuši. Tomā kundze, paldies priekšādātāji. Arī no savas puses gribētu teikt paldies abiem līdzreferentiem, kas tiešām darbojušies vēl krietni efektīvāk nekā mums tas ir izdevies. Nākošu klējā ar ļoti interesantu dokumentu un tiešām paldies arī par izvēlēto metodu. Drīzāk lūk šī mm, vēlmu uzdot jautājumus un pēc tam kopīgiem spēkiem virzīties uz priekšu. Tas tiešām ir vērtējums atzinīgi otram kārtām. Un tas eh, sasaucas ar Gadīza Balskundas teikto. Es arī uzdodu jautājumu par to, kā, ko nozīmē šī neutralitāte šajā gadījumā. Vai šis neutralitātes princips nozīmē, ka mēs neliksim uh, lielāku slogu uz Eiropas nodokļu maksātāju pleciem? Jā, tad tādā gadījumā es tam piekrītu, jā, jo šobrīd. Uh, jau lielākā daļa no šī PVO nāk, nu, pašu resursu daļu nākā reiz no nodokļu maksātājiem. Nu, ja tāds ir jautājums, jā, tad piekrītam. Bet, savukārt, ja par neutralitāti mēs uzskatām kā tādu, ka nav nekādu papildus resursu un nekādu jaunu nodokļu, tad mums jābūt precīzākiem, precīzi jāsaka. Protams, ka ir vajadzīgi papildus resursi, ja šādu resursu nebūs, tad nonāksim situācijā, tieši tā kā to teica Ettingers vakar, ka mēs nevarēsim uh, šīs politikas īstenot, tās būs jā, jāsamazina arī laika līdz 2020. gadam. Tas nozīmē, ka būs budžeta samazinājumi un tā tālāk par to, jo mēs vienmēr šeit īstenojam plašas diskusijas un debatas. Un tā kā mums šo līdzekļu pietrūks un eh, tā kā būs jauni izdevumi saistībā ar Brexit un tam līdzīgi, mums ir vajadzīgi šie papildus resursi. Uh, Mm, es domāju, šādas diskusijas būtu jāīsteno, un tas arī skaidri gaiši tekstā jāpasaka. Trešām kārtām oglekļa jautājumi. Es domāju, ka mums šeit arī diezgan ofensīvā jāaiziet. Ir, protams, ļoti daudz risinājumu šai gadījumā. Monti augsta līmeņa grupa arī par to runāja, ir arī citi jau risinājumi, kas ne, nav gan vēl īstenoti, nav ņemti vērā. vērā. Un uzskatu, ka mums ir jābūt tātad nodokļu neitrālai attiecībā uz nodokļu maksātājiem, bet savukārt ogleklis un tā aplikšana nodokļi ir jāliek šī plāna centrā. Tādā veidā mēs atjaunosim konkurētspēju Eiropas uzņēmumiem. jo izvairīsimies no dempinga pasākumiem un turklāt šādā veidā izdarīsim arī spiedienu uz trešām valstīm virzītos uz priekšu ar tādu ražošanu, kas atstāja mazāk, logļu, mazāk oglekļu pēdu. Nu, domāju, ka tas labs risinājums. Un tas tāds realistisks arī. Protams, ir vēl arī citas nianses, citas lietas, transports un tā tālāk. Uh, nu, kaut kādi 0,1 centīms eh, cents, eh, nu, piemēram, katra lidojuma cenas, nu, tad, manuprāt, ar tas nebūtu pārāk liels ieguldījums, lai rastu plašāku ietekmi. Es domāju, tīri, tīri vizuāli tam citādi šī ietekme būtu ļoti neliela. Jā, lūk. Uh, Nu, lūk, tāpat laikā tas dotu mm, daudz ko. Tātad šajā ziņā mēs varētu rast arī tādus ceļus, kas ir citādāk. Un visbeidzot par IKN. Pirmām kārtām, protams, piekrīt eh, un domāju, ka Eh, ja mēs to nedarīsim, tad nekur nenokļūsim. Protams, ka šis jautājums ir saistīts ar to, ka vēlamies atvieglot eh, nodokļu maksātāju slogu. Par, uz to mums atkal jāatsaucas. Nu, tā, ka dots devējiem atdodas. Tas ir debatas arī ar padomu moždien. Tātad domāju, ka daļa no pašu resursiem varētu ļaut atvieglot dalību valstu ieguldījumu, samazinājot to Nu, tā, lai viņi tad attiecīgi tos līdzekļus varētu izmantot deficīta samazināšanai vai vienalga kam. Un IKN um, jautājumā tieši tas ir iespējams. Bet, nu, parādās jautājums, nu, tāds papildu jautājums par to, kāds tad ir šis ieguldījuma raksturs, iemaksu raksturs no dalību valstu puses. Šobrīd nu, jūs runājat par šo korekcijas elementu, jeb koeficientu, bet es domāju, ka šāda veida hm, mehānisms beigu beigās būs tāds kā visu šo atlaižu mazais brālis, ko, no kā mēs taču šajā sistēmā vēlamies izvairīties. Uh, bet tāpat laikā šis jautājums varētu tikt pasniegts citādāk, kā tiek aprēķināti šie, šīs iemaksas. Varbūt uz cita mm, pamata, nevis uz IKN pamata, bet, piemēram, mm, šeit kritēri, aprēķiniem, pie, kritērijiem tiek pievienoti kaut kādi jauni atsaucas punkti, jauni kritēriji. Nu, piemēram, tas varētu būt saistīts ar izglītību, oglekli un tā tālāk, klimatu un tā tālāk. Tie varbūt arī tādi papildus rādītāji, papildus atsaucas punkti nu, tādi pozitīvi, objektīvi e, rādītāji, kur izmantošanas rezultātā varbūt tad būtu iespējams panākt to, ka visas puses ir ieguvējis. Pat ja tas, zināmā mērā, protams, šeit e, krustosies kaut kur šīs izmaksas būs, kaut kur šai rādītāji būtu augstāki, līdz ar to māt prasīs mazāks, viens citi atkal zemāk, un tad e, pašu resursi savukārt vienlaikus arī samazināsies. Tas, zināmā mērā, varētu arī būt risinājums šiem gra laika grafika jautājumam. Jo nevaram rīt, piemēram, jau panākt to, ka ir 50% pašu resursu un 5% dalībvalstu iemaksas. Tik tam visam būs vajadzīgs laiks, tad pārējais posms, tad pamazām šie aprēķini varētu tapt pielāgoti, padarīt ambiciozāki. Nu, vismaz varētu uzdot jautājumu par to, kādā veidā šīs dalībvalstu iemaksas tiek aprēķinātas un noteiktas. Es arī gribu teikt paldies abiem referentiem. Mm, nu, domāju, ka tas ir viss labi aizsācies. Nu, piemēram, tik teikts, ka e, tas, ko jūs teicāt, ka, lūk, tas, ka palielinās līdzekļi, nenozīmē, ka nodokļu maksātājs logam jāpalielinās. Mm, tas nozīmē, ka nodokļi savukārt nacionālā līmenī tiktu samazināti, ja Eiropas līmenī tie pieaug. Nē? Ne? Es domāju, ka būtu ļoti grūti popularizēt kaut kādu Eiropas nodokli, viņiem paskaidrojot, ka, lūk, šis Eiropas nodoklis nāks papildus tam, ko viņi jau maksā nodokļos. Es saprotu, ka jūs atbalstat tādas nodokļus, kas ne, nav redzami, tā teikt, kas ne, ne, nav sajūtami, bet es jums varu pateikt, ka tāda faktiski nav. Priekšsēdētāji, nu ļaujiet man atbildēt uz šo frāzi. Tā jau tāda provokācija no manas puses, saka priekšsēdētājs. Ir veids, kā pielāgot runāšu skaidru valodu. Ja mēs, piemēram, to darām uzņēmumu iedokļu, ieņēmumu nodokļu jomā, tad tas nebūs papildus nodoklis nodokļu maksātājiem tajā konkrētā gadījumā. Un ja mēs runājam par digitālo jomu, par globalizāciju, kas abas ļauj izvairīties no kaut kādām nodokļiem, mēs esam samazinājuši viņiem kaut kādus nodokļus, kas viņiem bija jāmaksā šajā vienotajā tirgu nu, piemēram, 12%. Tas man šķiet ir zemākais uh, ieņēmuma nodoklis uzņēmumiem. Tas ir īrijā. Maksimums, es nezinu, kaut kur citur 30, nu, kaut cik citās dalību valstīs. Un tad parasti šīs lielie, šie lielie uzņēmumi maksā kaut ko pa vidu starp 12 un 33%. Un tad attiecīgi. Šai gadījumā nebūtu tādu papildus nodokļu. Vienkārši uh, vienkārši mēs atgūtu šos līdzekļus. Tad, tad mēs neko šeit nepapildam, neuzliekam papildus. Ir, protams, dažādi veidi, kā to visu var prezentēt, bet atklāt sakot, tas prasa reāls debatas. Bet, nu, kā teicu, galvenais jāizvairās no tā, lai tas kristu uz nodokļu maksātāju pleciem, kas jau, mm, nu, tā teikt, mm, par to maksā. Nu, bet kas ir šie multinacionāli uzņēmumi? Mm, digitālajā pasaulē viņi viens otrs nemaz neatrodas Eiropā, un tas viss saistīts ar šiem nodokļu nolēmumiem. Un, kā rezultātā viņi var nemaksāt šos nodokļus. Google, piemēram, tad var. Mm, caur īriju un Nīderlandi 4,5 miljārdus uh, honorāru pārskaitīt uz Bermudu salām. Nu, tas ir tāpēc, ka Eiropa ir to pieļāvusi. Pietiekami mums ir jāuzliek kaut kāda tāda kauna zīme šāda veida darbībām. Um, Dalība valstis nedrīkst tā rīkoties un to atļaut, un tās ir, te ir jāizmanto arī sabiedrības viedoklis, kā tāds kaunošs elements. Bet, ja finanšu ministri atkal, lūk, piekdien Briselē tiksies, eh, tā kā tas notika, komentējot Luxlīks un Panama dokumentu jautājumus, tad viņi nāks klajā tikai ar paziņojumu, ka, lūk, viņi ir vienojušies, kā cīnīties pret nodokļu, izvarīšanos no nodokļu maksātājiem. Un tad, nu, lūk, nekas jau nenotiks. Nu, varbūt savā ziņojumā jums jāiekļauj arī rindkopi par šo jautājumu. Jo nodokļu jomā, jāsaka, varbūt viena lieta te paliek parasti ēnā, kas varētu rast ieguldījumu, ja tas ir taisnīguma elements. Nu, jo visi šie krājumi Bermudu salās un nezinu, kurā ASV, un tāpēc laikā tikai kaut kāds neliela kaut kāda likme tiek noteikta un maksāta. Nu, lūk beigšu savas provokācijas, bet šis uzņēmējiem nodoklis tas ir sarežģīts jautājums, jo katrai dalībvalstī ir savi tiesību akti, ne, tur ir kaut kādas, nezinu, nodokļu nišiņas atlaids un kaut kas, tas ir tāds ļoti um, sarežģīts lauks, ko harmonizēt. Un tas, protams, prasa kaut kādus upurus un tā tālāk, ja mēs vēlamies visos tiesību aktus konverģēt. Paldies priekšādātājs, gan negribēju jūs pārtraukt, bet saprotu, ka bijāt provokatīvs, es vienkārši gribēju šīm provokācijām reaģēt. Pastāv debates un taisnība, ka lielākā daļa nodokļu, ko mēs ierosinām šobrīd, ir jauni nodokļi, kas skars konkrētus sektorus, kur, kas šobrīd netiek pietiekami aplikt ar nodokļiem. Tātad tas nebūs tiešā veidā no nodokļu maksātāju kabatas. Tā to vienkāršāk eh, aizsargāt. Nu, vismaz ne tiešā veidā, nē. Nu, bet, nu, beigu beigās, protams, tādā vai citādā veidā tieši iedzīvotāji tie, kas par to visu maksā savos nodokļos. Bet ir arī tāds filozofiskāk rakstura jautājums. Domāju, ka mums jābūt arī nedaudz drosmīgiem Un e, nedrīkstam atteikties no Eiropas projekta, jo, ja mēs nonāksim pie tāda secinājuma, ka nepieciešams uzlikt nodokļus arī iedzīvotājiem, nodokļu arī iedzīvotājiem tiešā veidā, teiksim, lai finansētu Eiropas projektu, tad tas tā arī ir jāpasaka. Jo, ja mēs domājam, ka Eiropas projekts ir pietiekami labs, tad tas ir pelnījis atbalstu, tad ir iespējams izmantot e, nodokļus tā finansēšanai. Es domāju, ka tas ir tāds labs darījums, protams, ir jārūt kaut kāds līdzsvars un tam līdzīgi, kā tas tieši notiek, bet es domāju, nezinu, nodokļi par izglītību, sociālo drošību, tad tādā gadījumā ir iespējams arī šāds nodoklis par Eiropas Savienību, jo Eiropas Savienība dod ļoti liels priekšrocības piedzīvotājiem kopumā. Nu, tad varbūt, es, zināmā mērā, šāds lēciens ir jādara. Tas, protams, ir ļoti sarežģīti. Tas nav vienkārši vienkāršāk aplikt nodo, uzlikt nodokli bankām un oglekļiem, bet beigu beigās mēs varam arī teikt, ka lūk, ir vērts finansēt šo Eiropas nodokli un tādējādi finansēt nākotni. Mēs, nu jāsaka, vienprātību ļoti grūti panākt nodokļu jomā. Nu labi, noslēgumā došu vārdu vēlreiz Deprekungam? Jā. Nu, pavisam tā īsi reaģēt uz šo pēdējo debašu daļu attiecībā uz to, ka mums jābūt lepniem par Eiropas projektu. Es piekrītu, jā, mums ir jāspēj aizstāvēt šīs priekšrocības, ko dod Eiropas Savienība. No tā es nebaidos, bet atgādināšu, ka pašu resursu izveidošana uh, kā iemesls, eh, kas arī minēts šeit, kā ju, eh, nu, ir saistīts ar juridisko bāzi, un tas nozīmē, ka vajadzīga vienprātība padomē. Arī šādu nodokļu izveidē. Nu, es tagad negrasos aizstāvēt tādu vai citādu metaloģiju, vienkārši gribu runāt par nodokļu neutralitāti un pateikt jums, ko tas, manuprāt, nozīmē skaidrs, ka nodokļu jomā vienkārši atgriežoties piepriekšējā panākt, nevarēs panākt viedoju, vienotību padomē. Bet nodokļu neutralitāte, nu, tas nozīmē, ka no tā brīža, kad tiek veidot papildus pašu resursi, nu, tādā vai citādā veidā vienalga, kā tie tiek noteikti, tad tādā gadījumā IKN iemaksām ir jāsamazinās. Varbūt ne tādā pašā mm, eh, proporcijā kā ieņēmumi, bet tas nozīmē, ka IKN iemaksām ir jāsamazinās, jo citādi dalība valsts teiks, nē, nu, lūk, jūs jau uzliekat mums nodokļus divām, div, divreiz, un to viņi nekad, tam viņi nekad nepiekratīs. Nu, tātad mums ir no vienas puses jāpalielina pamazām šie pašu resursi, tātad tiešais ieguldījums budžetā, un vienlaiks jāsamazina IKN. Nu, un savukārt ļaušu Janušam tad atbildēt uz pārējiem jautājumiem. Paldies! Īsi pavisam. Mēs jau sākam atbildēt uz jautājumiem, tātad paldies, jūs meklējat paši jau pirmās atbildes, cik lieliski. Nevēlos šeit ļoti garumā diskusijas par no, izvairīšanos no nodokļiem, bet tā, protams, ir lieliski iespēja šādas diskusijas turpināt kas attiec uz fiskālo neutralitāti, nodokļu neutralitāti. Tas, protams, ir interesanti, jo tas nozīmē tādu saspēles starp eventuāli jauniem uh, pašu resursiem un IKN iemaksām. Es fiskālo neutralitāti semantiski uzskatu par jaunu izgudrojumu. Tas ir tāds nodoms, ar kur vēlamies neutralizēt potenciāli kritisko reakciju uz mūsu priekšlikumu, ņemot vērā, kāda, ir bija, kāda bija reakcija uz Monti priekšlikumu, mūsu 11. gadu priekšlikumu. Mums skaidri un gaiši no sākuma ir jāpasaka, ka ievērosim fiskālās neutralitātes principu, ka nebūs papildus kaut kādu maksu, jo IKN iem eh, iemaksas nāk taču no nodokļiem. Tūk tāda saspēle. Uh, Es nevēlētos īpaši tālāk IKN aprēķinus vēl sarežģīt, bet, nu, jāsaka, nav jau tā arī, ka es par zemu vērtēju visas iespējamās problēmas ar parlamentu nostājas publiskošanu un prezentēšanu. Un šīs eh, Haiders brosmīgais pieņa, ierosinājums par tieši saiknes veidošanu starp pilsoņu iemaksām un es būtšiem, nu, tas ir ļoti labi, bet mums jau nav tādas uzticības atmosfēras šobrīd uh, Eiropas Savienībā. Tā tas bija kādreiz, bet es negribētu tiešā veidā mm, šādu saikni, ar šādu mm, riskēt tādu mēģinot veidot, bet, nu, tas, protams, vēl viss prasa tālākas diskusijas. Godāmie kolēģi, es vēlētos pateikties mūsu abiem referentiem. Zanī, galīgums. Ja es eh, Atvainojos par to, ka ierados novēlošanos, nevarēju sekot līdz diskusijām, bet šis jautājums ir ļoti interesants. Priekšsēdētājs aicina runātāju izteikties īsi. Kā jau es norādīju, priekšsēdētāji būtu ļoti jauki, ja mēs varētu saprast, kāda būs dalībvalstu reakcija un kā tās atbildēs uz Demontī darba grupas uzdotajiem jautājumiem. Esmu pētījis finanšu darījumu nodokli, piekrītu tam, bet šķiet, ka dalību valstu viedoklis nav tāds pats. Mums vajadzētu mēģināt saprast, kā mēs varētu panākt vienošanos par šo punktu. Tas būs viens no sarešķītākajiem uzdevumiem, kādu Eiropas Savienībai jebkad nāksies veikt. Es vēlētos arī norādīt uz analīzi par Eirozonas valstu situāciju. Man ir ļoti interesē šis jautājums, tāpēc, ka mums vajadzētu izvairīties no um, līdzsvera trūkuma. Tātad te ir runa par valstīm, kurām ir ļoti liels tirsniecības pārpalikums. Tām varbūt vajadzētu ieguldīt vairāk vai nu Eirozonas vai Eiropas Savienības budžetā. Šīs valstis gūst labumu no šī uh, ekonomiskā nelīdzsvara, un tie ir galvenie elementi, ar ko mums ir jācīnās, ja mēs vēlamies nodrošināt ilgspējīgu Eiropu. Ja šo problēmu neatrisināsim, tad tas viss būs ārkārtīgi sarežģīti. Dažos gadījumos, manuprāt, šie ir ļoti vērtīgi priekšlikumi, piemēram, oglekļu nodoklis. Īsti arī nezinu, vai fosīlās degvielas nodoklis gūs popularitāti. Kaut arī morāli šis priekšlikums ir interesants. Es eh, strādāju ar diviem kolēģiem pie šī priekšlikuma. Vienīgais, ko vēlētos norādīt, mērķis ir ļoti ambiciozs, pat utopisks. Diez vai mēs to panāksim viena budžeta ietveros. Domāju, ka būs ļoti sarežģīti panākt samazinājumu nacionālajā ieguldījumā. Pilsoņi to uzskatīs par nodokļu palielināšanu, jo Visticamāk, ka tā arī notiks, un iespējams arī dalībvalstu ieguldījums netiks samazināts. Vismaz tāds ir mans viedoklis. Būtu svarīgi runāt ar pilsoņiem, skaidrojot, ko mēs vēlamies panākt. Būs ļoti bīstami palielināt nodokļus, kamēr vēl ar viena ekonomika pieaug ļoti lēnām. Liels paldies, liels paldies par šīm norādēm pats eh, svarīgākais ir saprast, kādu Eiropu mēs vēlamies veidot mūsu līdzpilsoņiem, kā mēs vēlamies reaģēt uz eh, viņu gaidām. Tāpat arī mums ir eh, vajadzīga skaidra izpratne par Eiropu. Mums ir jāmēģina atbildēt uz Eiropiešu jautājumiem. Tāpat arī mums ir jāveido budžets, ir vajadzīgs eh, viss finansējums, un, protams, ka eh, Eiropā eh, šādā republikāniskā sistēmā mums ir jādomā par to, kā vislabāk izmantot nodokļus, nekaitējot nodokļu maksātājiem. Priekšsādātāji, šeit nav runa tikai par nodokļiem. Ir arī ieņēmumi, Un ja mēs varētu aicināt uh, komisiju un padomī panākt, lai uh, multinacionāls uzņēmums uh, ar 2,5 miljardiem tiktu pietiekami labi aplikts ar nodokļiem, tad mēs varētu ļoti labi pārdzīvot Brexitu. Pirms dosieties prom, kolēģi, es vēlējos norādīt, ka ir uh, pāris cilvēku, kas ir uztraukušies, jo Fabija Džons ir uzņēmies savas funkcijas um, budžeta sekretariātā 2015. gada 1. janvārī. Fabija divarpus gadus ir strādājusi mūsu vidū ar ļoti lielu efektivitāti. Viņa vienmēr ir bijusi smaidīga, darbojasies uh, patiešām ļoti labi. Un sākot no šī gada 1. jūlija viņa sāks darboties ekspertu dienestā. Es vēlētos mūsu visu vārdā paust viņai ļoti lielu pateicību par ieguldīto darbu. Un es vēlējos arī norādīt, ka mēs patiešām ļoti augstu novērtējām viņas eh, smaidu un vienlaicīgi arī stingrību. Viņu aizstās Elizate Krare, kuras es uzskatu uh, arī ir pelnījusi visu mūsu uzticēšanos. Es vēlētos mm, pateikties Fabijai un vienlaicīgi novēlēt viņai arī daudz veiksmes eh, nākamajā amatā. Fabija, viņa ir visa beļģiskākā no Britiem. Et en votre nom, je vais lui faire la bise. Nu tagad sabučošu Fabiju. prochaine réunion, le 10 et le... Nākamā sanāksme notiks 10. un 11. jūlijā. Ja neviens nevēlas izteikties, tad eh, sanāksmes slēdzu.